Morning. Good morning. Labrīt. Labrīt visiem. Minēmie kolēģi. Es domāju, ka pienācis laiks ķēties pie darba. Šodien mums ir paredzēta ļoti gara sanāksme. Mums ir arī ļoti garš mm, darba kārtības projekts. Mēs tiekamies gan no rīta, gan vakar pusē. Tāpēc lūdzu sāksim darbu un ķersimies pie 21. darba kārtības punkta. Šorīt tas ir pirmais punkts, kas mums ir jāskata, un te ir runa par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Please, let me first go through the announcements. Vispirms mums tomēr ir uh, jānolasa paziņojumi. Pirmais. Uh, Libē komiteju eh, sanāksmju grafika pieņemšana 2013. gadam. Koordinātori apstiprinājuši Libē eh, komiteju eh, grafiku, tas notika vakar pēcpusdienā. Ja nevienam nav iebildumu, tad uzskatīsim, ka šis grafiks ir pieņemts. Referenta nozīmēšana. Renāte Zomere no Tautas partijas grupas būs uh, referenti par eh, vienošanos starp Eiropas Savienību un Turciju par uh, personu, kas uh, uzturas valstī bez uzturēšanās atļaujām, atpakaļ uzņemšanu. Pēc tam atzinumas sagatavotājs Jens Rode no Aldi grupas gatavos atzinumu par elektronisko identifikāciju pakāpojumiem par elektronisko reģistrāciju iekšējā tirgū. Saimons Busutils, tautspartijas grupas koordinators, būs uh, atziņuma sagatavotājs atziņumam par uh, savstarpējās uh, palīdzības un solidaritātes panta piemērošanu. Un šiem paziņojumiem uh, komitejai ir jāpiekrīt, tie komiteja ir jāizklausa, un tā kā esam šos paziņojumus visiem izklāstījuši, tad varam ķerties klāt 21. darba kārtības punktam, kur ir runa par to, ka 2011. gadā Eiropas parlaments pieņēma uh, pirmo uh, pārskatīto regulas versiju par piekļuvi parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Dānijas prezidentūras laikā ir panākts zināms progress pie šī dosie, un 2012. gada jūnijā Eh, tika par to runāts, neskatoties uz eh, Maikla Kešmena pūliņiem un arī Dānijas prezidentūras darbam, diemžēl netika panākta vienošanās. Tagad došu vārdu mūsu referentam Kešmena kungam, un viņš mums pastāstīs par to, kas notika trialogos, un arī par to, kāda ir pašreizējā situācija. Lūdzu, Kešmena kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Labrīt, godāmie kolēģi! Es nevēlos aizņemt mūsu dārgo laiku. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku, kas um, strādā pie šī dokumenta, ēnu referenti, kas um, ir uh, atbildīgi par šo dokumentu, noteikti seko līdzi šai situācijai. Kā jau tika minēts, padome deva Dānijas prezidentūrai mandātu, un mēs sākām vest sarunas par desmit punktu sarakstu. Man ir jāsaka, ka es un arī lielākā daļa no referentiem bijām um, ļoti iepriecināti par Dānijas prezidentūras pieeju. Pēc tam mēs um, sākām strādāt uh, darba grupās, kur arī mums likās, ka esam panākuši progresu. Taču galu galā Dānijas prezidentūra saņēma citu mandātu no padomes. Padome nevēlējās dot Dānijas prezidentūrai vajadzīgo mandātu. Uh, Mēs um, nonācām daudz tuvāk risinājumam attiecībā uz vairākiem punktiem. Es zinu, ka komisijas pārstāvis Marks Mējs noteikti neustvers to personīgi, taču man ir jāsaka, ka ja komisija nebūtu iebildusi, mēs noteikti būtu vienojušies ar Dānijas prezidentūru. Jautājums par to, vai padome būtu pieņēmusi šo mūsu vienošanos, protams, ir pilnīgi cits. Uh, Taču man ir jāsaka, ka tad, kad mēs gatavojām šos dokumentus un kad mēs centāmies panākt rezolūciju par šiem konkrētajiem punktiem, tad eh, dokuments, kurā tika labots komisijas priekšlikums, kas mūsuprāt ir daudz eh, šaurāka definīcija attiecībā šiem dokumentiem un lietas piekļuvi, nu tad prezidentūra mēs tā kā centāmies iet tālāk un vienoties, bet komisija izvirzīja stingrus iebildumus un pat nevēlējās vest par to sarunas. Tāpēc man ir jāsaka, un es to noteikti vēlos uh, likt arī protokolā, proti Es izteicu vairākus lūgumus, arī parlamenta vārdā tika izteikti šādi lūgumi. Dānijas prezidentūra runāja par problēmām, kas ir saistītas ar vairākiem punktiem, bet mēs tomēr aicinājām um, gatavot projektus. Taču, diemžēl, šajā darba grupā mums netika iesniegti nekādi dokumentu projekti. Nu, tas man īsti nepārsteidza, jo es zinu, ka komisijai ir pavisam cita pieeja. Uh, attiecībās piekļuvi dokumentiem, proti daudz striktāka pieeja. Bija vairāk elementi, kur mūsu nostājas tuvinājās, un uh, mēs centāmies šeit izvairīties no dažādām šaubām. Tad mēs vēlējāmies definēt uh, šī dokumenta mērķi, mēs vēlējāmies definēt, kas ir laba administratīvā frakse. Tāpat arī mm, dalībvalstis netiek uzskatītas par trešajām pusēm. Es aicinātu kolēģis varbūt pārtraukt sarunāties savā starpā, kamēr es runāju. Es ļoti labprāt klausīšos, ko saka citi. Priekšsēdētājs, es atvainojos. Maikls Kašmens lūdz, lai jūs klausītos. Troksnis, kas vada zālē, traucē, traucē viņam koncentrēties. Un tad, kad cilvēki um, runā, tad, kad uh, atrodās mūsu zālē NVO pārstāvji un arī citi, uh, tad, manuprāt, šī sarunāšanās uzstāšanās laikā rada par mums ļoti sliktu priekšstatu. Jā, tātad dalībvalstis netiek uzskatītas par trešajām pusēm, tad, kad tās darbojas kā padomas pārstāvis vai arī, kad tās um, strādā pie deleģētajiem aktiem padomas lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpat arī tiek noteikta, noteikts aptvērums, kad uh, dažādas Eiropas Savienības institūcijas un aģentūras uh, uzsver šo likumdošanas caurdzamību. Te tiek paredzēts īpašs pāns attiecībā uz informācijas amatpersonām un arī tiek noteikti termiņi um, piemērošanai. Bija arī kāds punkts, kur mēs nevarējām vienoties, proti te bija runa par dalību valstu uzlikto veto. Te ir tāda liela neskaidrība. Daunijas prezidentūra uzskata, ka šeit nevajadzētu būt nekādiem veto no dalību valstu puses. Taču mūsu sarunās atklājās sekojošais. Skaidrojot, kad tiek piemēroti noteikti izņēmumi, tad dalībvalstis var atsaukties uz dažādiem pāntiem vai nosacījumiem dalībvalsts tiesībās. Šie pānti, kas ļauj neizpaust informāciju, drīkst attiekties tikai uz regulas 4. vai 9. pāntu. Tas nozīmē, ka Šāds nosacījums ļautu rasties juridiskiem argumentiem, kas īstenībā neļautu piemērot eh, regulas piemērošanu, it īpaši, ja ir runa par dalībvalsts nostāju padomē. Tāpat arī šeit parādās jautājuma attiecībā uz juridiskajām konsultācijām, šeit mēs nepanācām progresu. Te ir runa par mm, bloķējošiem izņēmumiem un pieņēmumiem, te arī mēs nevarējām vienoties. Uh, Esmu ticies arī ar Kipras prezidentūru, esmu patiešām patīkam pārsteigts par viņa entuziasmu strādāt pie šī dokumenta. Tā bija tāda neformāla tikšanās, kur viņi pauda savu vēlmi turpināt strādāt pie šī dosjē. Es tagad gaidu, vai viņi būs saņēmuši oficiālu mandātu no padomes. Ja tas būs tāds pats mandāts kā šis desmitpunktu plāns, tad mēs noteikti atgriezīsimies pie tās pašas pozīcijas, kur mēs palikām gatavojot šos dokumentus. Šķiet, ka komisija pašlaik bloķē padomes un parlamenta vēlmi panākt uh, lēmumu pieņemšanu pašreizējā situācijā. Taču man ir jāsaka, ka es, protams, esmu cerību pilns. Es ceru, ka mums izdosies virzīties uz priekšu Kipras prezidentūras laikā. Jāatcerās, ka viņi ir uzņēmušies iniciatīvu un arī izteikuši vēlmi strādāt pie šī dosjē. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt priekšsēdētāji. Lielas paldies! Lielas paldies par sniegto kopsavilkumu un arī par ieguldīto darbu. Šīs eh, dosie ir ļoti svarīgs, esam to skatījuši vairākas reizes. Nu, tagad esam uzklausījuši referentu Kešmenu, vai ir kāds, kas vēlas eh, komentēt šo situāciju, kas vēlas piedalīties debatēs? Jā, lūdzu, Kešmen kungs. Varbūt jūs vēlētos eh, dot vārdu prezidentūras pārstāvjiem, redzu, ka viņi ir ieradušies uz šī rīta sanāksmi, un gribētu arī dzirdēt, kas ir sakāms komisijai. Esmu te viņiem metis eh, izaicinājumu cimdu. Jā, lūdzu, pārstāvji. Varbūt jūs varētu pateikt, kā jūs sauc. Ar zinu, ka ir gan komisijas pārstāvi klāt, gan arī prezidentūras pārstāvi. Došu vārdus pirms padomē. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Lās paldies priekšādētāji. Mani sauc Dionisis Dionisio un esmu atbildīgs par šo dosiju. Liels eh, prieks, ka esat uzaicinājuši mūs piedalīties šī rīta sanāksmē. Ar lielu interesi uzklausīju Kešvinkunga teikto. No mūsu puses ir vairāki komentāri. Protams, šis jautājums ir ļoti būtisks, tas ir tāds ļoti sarežģīts eh, fails. Mēs patiešām centīsimies eh, strādāt ciešā sadarbībā ar parlamentu, mm, sazināsimies ar referentu Kešmenu. Šajā vasarā jau uzsākām tādus neoficiālus kontaktus un noteikti turpināsim strādāt tādā pašā garā arī turpmāko nedēļu laikā. Protams, Dānijas prezidentūras laikā notika intensīvs darbs, tika panākts progress pie vairākiem svarīgiem jautājumiem. Kešmena kungs to tikko ļoti labi paskaidroja. Protams, pastāv arī viedokļa atšķirības pie vairākiem punktiem. Mēs centīsimies pie tiem strādāt, un centīsimies rast pragmatiskus risinājumus. Tagad eh, daži vārdi par mūsu pieju. Mēs izmantosim to, kas jau ir panākts. Balstīsimies uz šo panākto progresu. Es domāju, ka mēs varam uzslavēt Dānijas prezidentūras kolēģus par izcilo darbu, ko viņi ir paveikuši. Turpināsim vēl sarunas ar parlamentu komisiju un ar dalībvalstīm, Darīsim to informācijas darba grupas ietveros. To, ko teica Kašminkungs par komisiju, man ir radies tāds iespējas pēc šiem pirmajiem neformālajiem kontaktiem, ka šim dosjē vajadzēs daudz laika. Vajadzēs pagaidīt uh, kamēr mums izdosies eh, sagatavot kompromisus. Kīpras prezidentūra ir eh, priecīga par eh, sarunām, kas tika vestas ar referentu par šo dosie vasarā, un es patiešām priecājos par to, ka Kešmina kungs ir paudis tādu labu gribu un arī ir gatavs būt pietiekami elastīgs Un cerams, ka mums izdosies uh, visu šo pozitīvo ietekmi arī uh, labi izmantot. Pēdējais, ko vēlējos teikt par šo dosjē, es domāju, ka mums vajadzētu izmantot klasiskos uh, grieķu uh, sakām vārdus, proti mums vajag iet uz priekšu piesardzīgi. Lielas paldies prezidentūrai. Tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Ieslēdziet arī mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji! Mani sauc Žerārs Legrī, es esmu atbildīgs par caurskatāmību komisijas sekretariātā. Es, priekšsēdētāja kungs, arī gribētu pateikties Dānijas prezidentūrai un tās veiktajiem pūliņiem, lai panāktu šī grūtā dosjē virzību uz priekšu. Tāpat es gribētu arī vēlēt panākumus un veiksmi un uzteikt Kipras prezidentūras izrādīto labo gribu turpināt dosjē izskatīšanu konstruktīvā veidā. Protams, esam uzklausījuši komentārus, eh, ko pauda Kašmena kungs, un tiešām eh, tēt mēs negribētu ieslīgt detalizētās diskusijās vai polemikā par šo tiesību aktu, bet es gribētu kārtības labad norādīt, eh, ka eh, komisija pie, eh, piešķir lielu nozīmi institūciju sadarbībai, pie, strādājot pie tēmas, kas skar pilsoņus. Komisija grib atbildēt uz pilsoņu gaidām visā gaidu sarežģītībā. Mēs gribam ņemt vērā dažādas intereses, eh, kuras pauž pilsoņi. Komisija, kā zināt? Tai katru dienu ir jāpieņem lēmumi par to, kādus dokumentus katru dienu publicēt, eh, un ir katru dienu jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi eh, par to, kā saglabāt līdzsvaru, kā ņemt vērā dažādas intereses, kas tiek paustas. Komisija darīs visu, kas ir mūsu spēkos, lai mēs eh, censtos virzīties pretim vienošanai, kas būtu pēc iespējas labāka. Un eh, varam šobrīd eh, konstatēt, ka mūsu visu institūciju dienesti uh, virzās uz priekšu darbā, meklējot dokumentos labāko iespējamo e, redakciju, lai to atspogļotu. Un es gribētu vēlreiz norādīt, ka komisijas sākotnējais priekšlikums nebija un nekādā ziņā nebūs e, solis atpakaļ virzība atpakaļ caurskatāmības ziņā. Mēs jau to esam skaidrojuši un esam darīt to no jauna. Eh, mēs esam gatavi pamatot, kas ir pamatā mūsu priekšlikumam. Mēs ņemam vērā tiesību aktus, mēs eh, ņemam vērā praksi, kā strādāt ar šādiem dosjē, mēs ņemam vērā pilsoņu vēlmes un mēs varam ar konkrētiem piemēriem eh, pierādīt, ka mēs nekādā ziņā nevirzamies atpakaļ caurskatāmības ziņā. Visi dokumenti, kas e, šobrīd e, var tikt padarīt publiskot saskaņā ar 8.49, e, ir ņemt vērā mūsu priekšlikumā. Lielas paldies komisijai! Comment, will... Vai mums ir kādi citi deputāti, kas vēlas komentēt šo jautājumu? Vai arī varbūt dosim vārdu atkal Kašmina kungam? Lūdzu, Kašmina kungs. Pirmkārt, vēlētos uzdot jautājumu prezidentūrai. Vai viņi vēlas tagad teikt, ka nav paredzēts neviens trialogs? Vai varbūt mēs varētu paredzēt eh, tagad eh, jau trialogus un liktos mūsu laika grafikā. Diemžēl eh, jums ir atlikuši tikai kādi trīs ar pus mēneši, lai novadītu savu izcilā prezidentūru līdz galam. Esmu klausījis arī komisijas pārstāvi teikto. Viņš patiešām izteicās ļoti daļrunīgi par iemesliem, kāpēc nevaram panākt vienošanos. Viņš teica, ka šorīt, šis rīts nav pietiekama labs rīts polemikai. Esmu te piedzīvojis itin labus piemērus polemikai. Tie, kas labi pārzina šo jautājumu, noteikti zinās, ka komisija ir izvēlējusies pašu labāko formulējumu. Vai tad komisija nav dzirdējusi uh, nevalstiskās organizācijas, ko tās teica pēc šī pirmā uh, lēmuma, cik ļoti uh, negatīva bija šī reakcija? To pašu arī teica ombuds. Mums vajadzētu paskatīties, uh, kas notiek. Galu galā tās, ko pieņēma padomi, noteikti uh, nerunā par labu mūsu pilsoņu interesēm. Ir jādomā par to, kādus vārdus mēs lietojam. Mums vajadzētu paskatīties, ko mēs vēlamies panākt. Ir jāatcerās, ka 4. un 9. pāntā ir skaidri paredzēta pilsoņa aizsardzība ja mēs vēlamies nodrošināt gan iekšējo, gan ārējo drošību, ja mēs vēlamies uh, aizsargāt mūsu pilsoņus visos iespējamos veidos, tad noteikti, ka Mums eh, vajadzētu panākt, lai arī pārējās institūcijas akceptē parlamenta nostāju. Galu galā katrai institūcijai vajadzētu atzīt eh, pārēju institūciju klasifikāciju. Ja nebūs kopēji noteikumi, tad mēs noteikti grausim kopējās intereses. Komisija ir minējusi, ka, ir, um, ka tā ir vislabākā vienošanās šajā priekšlikumā, kuram gan nāk par labu šī vienošanās. Saskaņā ar mūsu pētniecību Un ņemot vērā to, ka es diezgan labi pārzinu angļu valodu, esmu ar to pelnījis iztiku daudzus gadus, manuprāt, e, pašlaik tiek grauta e, šī kopējā izpratne par aizsardzību un caurdzamību. Komisija atsaucās uz maniem novērojumiem, ko es paudu šorīt. Jā, tie ir mani novērojumi, varbūt tie ir vienpusēji, taču es apsolu gan komitejai, gan komisijai, ka es publicēšu dažādus dokumentus un arī uh, prezidentūras gatavotos uh, priekšlikumu projektus, kā arī priekšlikumu projektus, kas neatnāca no komisijas, un tad kolēģi redzēs, ka šie mani novērojumi balstās uz pierādījumiem. Ja šos pierādījumus kāds vēlas apstrīdēt, tad noteikti es e, arī uh, būšu autors saviem novērojumiem, ja būs pietiekami daudz vajadzīgo pierādījumu. Es uzskatu, ka gan parlamentam, gan arī pilsoņiem nāks par labu tas, ka lielākais eh, vairums parlamentā necentīsies graut piekļuvi dokumentiem, tādējādi ietekmējot eh, mūsu pilsoņu aizsardzību. Ir jāatcerās, ka krīze uh, um, Eiropā turpinās, un tas nozīmē, ka mums pilsoņiem ir vairāk jāskaidro par to, kas notiek mūsu institūcijās. Nedrīkst šo informāciju samazināt. Ja mēs viņus izslēgsim no šiem demokrātiskiem procesiem, tad viņi arī mums pagriezīs muguru. Liels paldies! Um, paldies kolēģiem, ka viņi izturējās iecietīgi. Like to... Paldies, Kašmana kungs. Redzu, ka Kikhorpa kungs gribētu izteikties, tad dosim viņam arī vārdu. Un tad dosim vēlreiz vārdu referentam. Kirkhopa kungs. Nē, nedomāju, ka Ešmana kungam nāksies man atbildēt. Atvainojos, ka šorīt nokavējos. Un man bija iespēja uzklausīt tikai pēdējās minūtes no tā, kas izklausījās pēc komisijas sniegta, nu, padomju piecgadas plāna. Nedomāju, ka viņi patiesībā atbildēja uz tiem jautājumiem, uz ko norādīja Kašmena kungs. Gribētu tikai no savas puses teikt, ka mēs atbalstām ķešmena kungu, un jāsaka, manī sarūktina tā sauktie komentāri, kas nāk kā atbildes reakcija no iestādēm. Mums šajā jautājumā jāpanāk progress, tas ir svarīgs jautājums, un Eiropas iedzīvotāji gaida reakciju. Tādēļ es atbalstu Kašmēkungu, mana grupa to atbal viņu atbalsta, un cerams, ka panāksim progresu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, mēs, protams, visi atbalstam Kešmanu kungu kā referentu. Lūdzu, Kešmanu kungs, jums vēlreiz iespēja izteikties. Nu, negribētu šeit norādīt nekādā veidā uz Kipras prezidentūru, bet tomēr es uzdevu jautājumu, vai padomu plāno trialogus vai sarunas. Paldies, vēlreiz vārds prezidentūras pārstāvim. Paldies! Trīs ar pus mēneši jāsaka, nu, manā izpratnē ir visai ilgs laika posms. Kas attiec uz nākamajiem soļiem, nā, turpmāko darbību, mēs ļoti rūpīgi izsveram iespējas un mēģinam rast rīcības iespējas. Balstoties uz visu, uz visiem mums pieejamiem resursiem, mēs attiecīgi arī rīkosimies un neizslēdzam iespēju, ka varētu kādā brīdī notika kāds neformāls trialogs vai līdzīga formāta sanāksmes. Tomēr šobrīd jāsaka gribētu uzsvērt, ka vēl aizvien mēģinam nodrošināt šīs rīcības iespējas un pavisam cieši sadarbosimies ar visām iesaistītajām pusēm. Paldies! Okay, and if you want to add something, Kas man, kungs, vai jūs vēlētos ko piebilst? Labi, tādā gadījumā liels jums paldies, ka iepazīstināt mūs ar situāciju. Paldies par sniegto informāciju. Un, nu, varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Esam ļoti laicīgi strādājuši. 17. punkts darba kārtībā, kas ir saistīts ar noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. Referente ir Monika Makovei kundze. Šis ir ļoti interesants jautājums, un domāju, jūs visi arī apzināsieties, ka šis jautājums ir patiešām būtisks. Te runājam par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu, noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, naudu, kas ir vissvarīgākais mūsu globālajā mūsdienas pasaulē. Šeit mēs runājam par direktīvas priekšlikumu, ar ko nākusi klajā Eiropas komisija attiecībā uz noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. Šī komisijas iniciatīva parlamentā tiek augsti vērtēta, jo tā atbild uz parlamenta aicinājumu rezolūcijas projektā, kas tika pieņemts 2011. gada novembrī. Tā bija parlamenta rezolūcija par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Un šeit Tagad mums ir priekšlikums, kura mērķis ir uzlabot tiesisko ietvaru, tā efektivitāti un nāk klajā ar jaunām normām attiecībā uz paplašinātām kon konfiskās, konfiskācijas iespējām, kas nav balstīta uz notiesājušu spriedumu, konfiskāciju trešajai personai, kā arī ap apdraudētā īpašuma uh, iesaldēšana tādos gadījumos, kad pastāv bažas, ka šīs īpašums, šie aktīvi var tikt um, paslēpti vai pazust. Un tiek strādāts arī pie normām, kas ir saistīts ar nepieciešamību garantēt drošību attiecībā uz noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm būs pienācīgi jāstrādā ar šiem, jāpārvalda šie iesaldētie uh, līdzekļi, lai tie nezaudētu savu ekonomisko vērtību pirms tie tiek reāli konfiscēti. Tā sauktā aktīva pārvaldība. Referente Monika Makovei kundze. Un dosim viņai vārdu izteikties. Un pēc tam noteiksim termiņu grozījumu iesniegšanai. Lūdzu, Makovei kundze. Thank you, President. And... Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, redzu, ka Kešmena kungs šeit nav. Atvainošos arī viņam pēc tam par to, ka ierados tik novēlot. Lielas paldies par sniegto ievadu šim punktam. Arī, manuprāt, ir būtiski izsekot uh, naudai, kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu rezultāts. Manuprāt, tas ir svarīgāk nekā reāli notiesāt personas, jo mūsdienās finanšu resursu trūkums uh, var liekt uh, noziedzniekiem vai noziedzīgām organizācijām turpināt savas noziedzīgās darbības. Un tādējādi mēs uh, ap, apturam arī naudas ieguldīšanu nelikumīgās darbībās, kas ir naudas atmazgāšana tā sauktā. Komisija pieņēma savu priekšlikumu šī gada martā, un tur ir noteikts minimālās prasības attiecībā uz dalību valstīm saistībā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju. Uh, Tur ir paredzēta tiešā konfiskācija, vērtības konfiskācija, paplašinātā konfiskācija, konfiskācija, kas nav balstīta uz personas notiesāšanu, un trešo pušu līdzekļu konfiskāciju. Kopumā es atbalstu komisijas priekšlikumu, vēlētos to atbalstīt, un jāsaka, šo minimālo normu pieņemšana ir būtiska, lai atvieglotu darbu dalībvalstīs, lai veicinātu savstarpējo uzticību un veicinātu pārobežu sadarbību krimināltiesībās. Mūsu mērķis ir stiprināt normas saistībā ar konfiskāciju, kas nav balstīta notiesāšanu, paplašināto konfiskāciju un trešo pušu konfiskāciju, lai šīs normas, lai šie pasākumi būtu efektīvāki attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu, lai liektu šīm organizācijām turpināt darbību un ieguldīt finansējumu nelikumīgās darbībās, kas ir naudas atmazgāšana. Tādēļ konkrētāk runājot, mans priekšlikums ir iet tālāk nekā komisijas priekšlikumā un paredzēt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju arī civiltiesībās attiecībā uz kriminālām darbībām. Un šeit vēlētos visus informēt, kā balstoties uz Eiropas cilvēktiesību um, tiesas jurisprudenci, ir, ga, uh, ir lieta Butler pret apvienoto karalisti, un tur ir norādīts, ka šāda konfiskācija, kas nav balstīta uz um, notiesāšanas aktu, uh, civiltiesību kontekstā atbilst tiesībām. Šajā gadījumā pieteikumu iesniedzējam palīdzēja advokāts, un viņam bija iespējas iesniegt pierādījumus tiesā. Tiesa nolēma, ka šāda veida civil process ir nepieciešams, lai varētu saskaņā ar sabiedrības interesēm kontrolēt un uzraudzīt personas īpašumu. Tādēļ jāsaka, ka jautājums, ko uzdeva vairāk kolēģi, ir atbildēts attiecībā ar cilvēktiesību tiesas jurisprudenci, kas attiecas uz konfiskāciju civil procesa ietvaros attiecībā uz krimināla rakstura darbībām Šāds princips jau veiksmīgi tiek izmantots vairākās dalību valstīs, kā piemēram apvienotie karalistē, Itālijā, Slovenijā, Slovākijā un citās, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir meklējumi šī procesa aizsākumi. Vēlētos norādīt, kādi ir arī mani plānotie grozījumi ziņojumā, lai varbūt ietaupītu jūsu laiku grozījumu izstrādēju. Piemēram, vēlos atsaukt piekto grozījumu, kas ir saistīts ar direktīvas aptvērumu paplašināšanu. Tur bija norādīts, ka tas būtu attiecināms arī uz kriminālu raksturu nodarījumiem, kuru augstākais soda mērs ir viens gads cietumā. Tur pieturēsimies pie komisijas sākotnējā priekšlikuma, kur ap, aptverums ir ierobežots un attiec tikai uz organizēto noziedzību un citiem noziegumiem, kas ir uzskaitīti 83. panta pirmajā punktā. Otri mani Otrs mans plānotais grozījums ir atsaukt 12. un 14. grozījumu priekšlikumu. Tie ir saistīti ar paplašinātās konfiskācijas izslēgšanu tādos gadījumos, kad persona ir tikusi atzīta par nevainīgu. Tātad, ja persona krimināla procesā ir atzīta par nevainīgu, tad nevajadzētu pastāvēt iespējai īstenot konfiskāciju civilu procesu ietveros attiecībā uz šīm noziedzīgajām darbībām. Vai arī tad, ja ne, piemērojams nebisin idem princips. Tālāk, konvencijas garantētās tiesības tiks pārstāvētam, tiks atjaunotas tekstā. Pēc, mūs, pēc diskusijām ar komisiju es saprotu, kā nāksim klajā ar teksta redakciju, kas būs skaidrāka, bet piekļuve uh, advokātam tiks nodrošināta. Tātad tādos gadījumos, ja personai ir finanšu līdzekļi, dalībvalstīm nebūs obligāti jānodrošina ex officio uh, juristi, ja attiecīgai personai ir nauda. Ja finansējuma nav, tad, protams, ir jāsniedz uh, tiesiskais atbalsts un jānodrošina advokāts bez maksas. Tālāk, laika termiņi. Mūsuprāt, šis ir svarīgs dosie Eiropas parlamentam. Uh, arī Libe komitejai. Tādēļ mans priekšlikums būtu sekojošs. Ziņojuma projektu prezentējam šodien. 9. oktobris būs, grozi, būs termiņš grozījuma iesniegšanai un grozījuma priekšlikumi pēc tam tiks pārrunāti dažādās grupās, ēnu referentu sanāksmēs. Orientācijas balsojums, orientējušais balsojums būs Libe komitejā 27. novembrī. Turklāt, lai pātrinātu procesu, jau esmu paredzējusi sanāksmi ar ēnu referentiem, jau vakardien noturējām šādu sanāksmi, tā bija ļoti laba tikšanās, vērtīga, un ticu, ka ēnu referenti ļaus tekstu uzlabot, padarīt to spēcīgāku, un uzlabosim ziņojumu kopumā. Paldies! Paldies, Makovei kundze! Tagad dosim vārdu pārējo iestāžu pārstāvjiem, un tad noturēsim diskusijas. Privekungs no komisijas varbūt vēlas izteikties, un tad dosim vārdu prezidentūrai. Bet redzu, ka vairāk deputāti grib izteikties, tātad diskusijas pēc tam būs. Lūdzu, Privekungs sākumā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par komitejas izrādīto atbalstu un liels paldies referentē Makovei kundzei par šo ziņojumu projektu attiecībā uz komisijas priekšlikumu, direktīvas priekšlikumu noziedzīgu iegūt līdzekļu iesaldēšanai un konfiskācijai. Jā, patiešām nācām klējā ar šo priekšlikumu balstoties uz parlamenta izteikt aicinājumu un ziņojumu saistībā ar organizēto noziedzību, un šeit varam pievienoties referentei, ka tiešām ir nepieciešams šeit steidzami nonākt pie uh, rezultātiem šī priekšlikuma kontekstā. Man ir liels prieks, ka ziņojuma projektā tiek aicināts padarīt efektīvāku Eiropas Savienības tiesisko ietvaru, un esam atvērti attiecībā arī uz parla, uh, referents piedāvātiem grozījumu priekšlikumiem, kas atvieglotu noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju. Tomēr vēlētos piedāvāt um, pārdomāt vairākas lietas Pirmkārt, ceturtajā grozījuma priekšlikumā ir piedāvāts iekļaut konfiskācijas sistēmu, kas nav balstīta uz notiesāšanas aspekta, kur konfiskācija var notikt arī gadījumā, ja krimināla process netiek noturēts. Mēs šādu procedūru parada, paredzam tikai ļoti specifiskos gadījumos, kad um, tiesvedību nevar turpināt, piemēram. Un ceturtais grozījums, acīm redzam, iet krietni tālāk nekā mūsu mūsu priekšlikums. Tālāk 23. grozījums, kur ir pieļauta trešo pušu īpašumu konfiskācija visos gadījumos, kad īpašums ir ticis nodots par vērtību, kas nesasniedz tirgus vērtību. Šī norma ietekmē pušu labticības aspektu, tādēļ mēs iekļaut šeit, piedāvātu iekļaut šeit aspektu, ka trešā persona zināja par šo faktu vai arī tie ir noziedzīgi iegūt līdzekļi. Nobeigumā 24. grozījumu mēs ļoti augstu vērtējam attiecībā uz to, ka īpašums būtu iesaldējums uzreiz, bet baidamies, ka 25. grozījums liedz šādu iespēju, jo tiesa iespēja iestādes var novilcināt šo procesu, bet nedomājam, ka tāds bija piedāvātā grozījuma priekšlikuma mērķis. Priekšsēdētāji gribēja tikai skaidri norādīt, ka mūsu šaubas attiecībā uz šiem trim grozījumu priekšlikumiem ar, ar šīm pārdomām negribam mazināt tiesību aktu efektivitāti. Nē, šeit vienkārši aicinātu būt piesardzīgiem, jo tīri juridiski runājot, šī ir ļoti delikāta joma un mums nevajadzētu šeit um, nekādā veidā vienkārši traucēt mūsu pašu nosprosto mērķu sasniegšanai. Turklāt gribētu norādīt, ka referente teica, ka piekto grozījumu atsauc, to mēs vērtējam uh, augstu, jo saskaņā ar um, Eiropu, līgumu par Eiropas Savienības darbību 83. pantu tur ir norādīts konkrēts uh, noziegu, noziedzībo darbību saraksts, un arī mūsu priekšlikums atbilst šim sarakstam. Savā ziņā, nu, žēl, ka tā tik ierobežot, bet jebkurā gadījumā tā mēs strādāsim. Paldies! Paldies! Vai prezidentūra gribētu ko teikt pirms dodam vārdu deputātiem? Nē? Tādā gadījumā turpināsim ar eh, to deputātu sarakstu, kas ir pieteikušies. Pirmā par Selīno kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribu norādīt, ka uzskatu, ka eh, tā ir laba direktīva, parlaments jau ilgstoši to gaidīja un uzskatu, ka tā ir izstrādāta visai labi. Un uh, nosedz aplūkojamo uh, tēmu veiksmīgi. Nozīdzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija un iesaldēšana uh, garantē pilsoņu tiesību ievērošanu, tātad, lai atjaunotu tiesības personām, kurām ir nozakti līdzekļi. Es ļoti priecājos lasīt šo uh, Makavei kundzes ziņojumu. Uzskatu, ka tas ir veiksmīgs. Ļoti lielā mērā pievienojos viņas paustajām domām. Manuprāt, šis ziņojums uh, ir visai uh, drosmīgs un aicina izstrādāt uh, veiksmīgāku uh, Eh, dokumentu, jo komisijas izstrādātais zināmā mērā bija grūti lasāms, eh, un tajā iezīmēs vairāki šķēršļi. Iespējams, ka tāds tas arī bija iecerēts, tomēr atcerēsimies, ka šai jomā ir nepieciešama skaidrība, lai iecerētos pasākumus varētu saprast, kā īstenot. jo vairāk detaļas tiek paredzēts, jo iespējams grūtāk tā, to visu būs īstenot. Piektais grozījums. Manuprāt, ziņojumu kopumā stiprina. Un es turpināšu aizstāvēt tajā pausto domu. Atteikties no noziegumu saraksta. Komisija norādīja, ka te ir jāņem vērā tiesiskais pamats, bet ja mēs tiešām uh, izmantotu tikai sarakstu ar uh, pārkāpumiem, ko var uh, uzlūkot kā uh, noziegumus, kāpēc gan uh, neatsaukties vienkārši uz noziegumiem, uh, kas būtu sodāmi ar vismaz 12 mēnešu cietumu sodu. Tātad manis teiktais attiecas gan uz šo grozījumu, gan uh, eh, Makovējas kundzes teikto. Viņa norādīja, ka vēlas atsaukt šo grozījumu, bet, manuprāt, eh, grozījums ir uh, labs, tāpat kā 12., 13. un 14., kas paplašina to uh, līdzekļu uh, sarakstu, kas var tikt konfiscēti. Un eh, tā tad eh, jāraugās uz šo nebisin idem eh, nos, noteikumu, ka nevar sodīt divas reizes par vienu un to pašu noziegumu. 12., 16. un 17. grozījumā arī ir runāts par šo situāciju, kad tiek konfiscēti līdzekļi. Manuprāt, ar to šis noteikums tiek ierobežots un precīzāk definēts, tātad kā rīkoties gadījumos, kad noziedznieks eh, ir eh, izvairījies no soda. Gadījumā, ja līdzekļi tiek konfiscēti, eh, nav jāņem vērā notiesātās personas ieņēmuma līdzeklis, apjoms. Ehm, atsevišķās valstīs tomēr tiek ņemts eh, šādu personu iespējami zemais ienākumu līmenis. Ehm, kamēr citās vietās šis apstākļus netiek ņemts vērā. Ja konfiskācijas tiek eh, veiktas eh, balstoties uz pastrādātā nozieguma e, nopietnību. Uzskatu, ka tas šobrīd netiek ņemts vērā e, pietiekoši. Nākamais e, - sociālais izmantojums konfiscētajiem līdzekļiem. Uzskatu, ka te ir iespēja izsūtīt ļoti nozīmīgu signālu. Ja līdzekļi tiek atņemti sabiedrībai, tad arī noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācija var tikt vērsta, lai pēc tam šos līdzekļus ieguldītu un atgrieztu sabiedrībai. E, Itālijas tiesību aktos jau e, šobrīd iezīmējas šādi priekšlikumi. Ir nepieciešams e, pārliecināties, ka šie līdzekļi nonāk tātad atpakaļ sabiedrībā un nevis kalpot citiem līdzekļiem. nevar aprobežoties eh, ar līdzekļiem, eh, kas maksā, kuru eh, tātad vērtība ir samākā nospraustā tirgus vērtība. Mafija ļoti bieži izmanto šādus paņēmienus savu mērķu panākšanai. Šajā jomā ir nepieciešams izstrādāt uh, izmeklēšanas uh, standārts gadījumā, ja notiek kopējas uh, izmeklēšanas. Sakiet, vai komisija plāno rīkoties šai ziņā? Kā stiprināt sadarbību izmeklēšanās, kad ir jāstrādā ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, kas jākonfiscē. Uzskatu, ka šajā jomā vēl jāpiestrādā. uzskatu, ka mums ir jāievēro e, tiesības arī tiem cilvēkiem, kas ir strādājuši noziegumus. Protams, viņi ir e, godīgi jātiesā, bet e, ir jāgarantē viņu tiesības. Iespējams, vēl svarīgāk ir garantēt apzakto personu tiesības. Paldies, Matjē Kundze, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties komisijai par priekšlikumu un uzteikt Makovejas kundzi par lieliski veikto darbu. Manuprāt, tas ir ļoti labs. Tāpat kā iepriekšējā runātāja, man žēl, ka šobrīd ir svītroti vairāki grozījumi. Mēs komitejā, priekšsēdētāja kungs, jau labi zināt, ļoti lielu uzmanību pievēršam, piemēram, līdzekļu atmazgāšanai, iesaldēšanai, gadījumā, ja līdzekļi iegūti noziedzīgi. Alfano kundze ir priekšsēdētāja un Borsalīno kundze, kā arī Veljo kundze strādā ja, pie šī dokumenta, un mēs nepacietīgi gaidījām šo priekšlikumu. Cilvēki, kas darbojas mafijā, darbojas šādā veidā, un tagad, mūsuprāt, galvenais mērķis mums, prokurāriem, valstu iestādēm ir konfiscēt šos līdzekļus, un priekšlikums, ko esam tāds saņēmuši, ir paredz, ka līdzekļus gan konfiscēt, gan iesaldēt. Un, priekšlikums, jūs norādiet, ka ir vairāki panti, kas nav uh, pilnībā savietojama ar esošiem tiesību aktiem, un, pribēkungs, man ļoti žēl, uh, par to nedomāju, ka mums vajadzētu uh, tekstu, kas nav ambicios. Uh, konsult... Es nevaru piekrist, Pribē kungs, e, jums, kad jūs sakāt, ka noziedzīgi uh, iegūt līdzekļu konfiskācijā gadījumā, ja tie tiek piešķirt trešajām pusēm, ka ir jārīkojas piesardzīgi konfiscējot tos. Jo, ja, piemēram, man tiek piešķirts dzīvoklis, Eh, kura cena ir daudz zemāka par reālo tīras, tirgus cenu, tad eh, man vajadzētu apzināties. Un nevajadzētu jau eh, tiesnešus un tiesas uz, uztvert kā nesaprātīgus un tādus, kas nezina reālo situāciju. Bet uzsvēršu, ka uh, cietušo personu tiesības ir eh, ievērot svarīgāk nekā eh, mafijas un noziedznieku tiesības. Un eh, pilnībā uzticos Makvejas kundzei, kas turpinās aizstāvēt mūsu uzņemto drosmīgo nostāju Un, eh, ja mums rodas kādi jautājumi, mēs varam uzdot jautājumus arī mūsu juridiskajiem eh, padomdevējiem, un katrā ziņā vēlu veiksmi tālāk Makvejas kundzē šajā darbā. Paldies, eh, Elfano kundze. Paldies, prieksēdētāji. Neatkārtošu iepriekšējo runātāju teikto, bet gribētu tikai pateikties Monikai jo uzskatu, ka viņa ir paveikusi labu darbu, ko varēsim parlamentā tālāk izmantot kā pamatu, lai tālāk strādātu ar jautājumu par to, eh, kā rīkoties noziedzīgi iegūtu iesaldēšanas konfiskācijas jautājumos. Es aicinātu un nespērt soļus atpakaļ, jo esošos priekšlikumus atbalstām. Bija interesanti uzklausīt Evas Marcelīnas teikto apzināmies viņas eh, pieminēto situāciju. Itālijā tas eh, gadās ļoti bieži un priecājos, ka beidzot parlaments sāka virzīties uz priekšu šai jomā, sāk apzināties, kādas ir reālās problēmas. Ļoti priecājos arī par komisijas līdz šim paveikto. Tie ir pamatsoļi, kas jāspēr šai programmā, un arī padome jau eh, sākot ar to strādāt Spānijas prezidentūras laikā, paudu skaidru viedokli. Katrā ziņā no tā mums nevajadzētu virzīties atpakaļ. Tomēr komisijas teikt, jā, saklausīja zināmas eh, pretrunas. Tika norādīts, ka no vienas puses esam uz šo pakotni gaidījuši jau ilgu laiku un esam aizkavējušies, bet tāpat laikā tika teikts, ka mums nevajadzētu pārsteidzīgi uh, skriet uz priekšu. Nu, nav iespējams paust šādus apgalvojumus uh, vienlaicīgi. Mēs jau esam gaidījuši desmit gadiem ilgi. Organizēta noziedzība uh, joprojām pastāv, un uh, šobrīd, kamēr mēs šai zālē runājam, turpina pastāvēt un nodarīt kaitījumu miljoniem iedzīvotāju visās 27 dalībvalstīs. Tāpēc, Monika, es aicinātu Eh, jūs pārdomāt, kā rīkoties ar spiedienu attiecībā uz eh, šo grozījumu atsaukšanu Lībe un Krim komitejas. Eh, jā, vajadzētu atcerēties, ka mafija bieži vien tikai smējas mūsu sejā un apzinās, ka mēs nerīkojamies tik ambiciozi, kā mums iespējams vajadzētu. Es nākamais gribētu pateikties komisijai par diviem viņa pieminētajiem aspektiem. Bet atcerēsimies, kā mums nevajadzētu atgriezties pie savstarpējas atzīšanas eh, konfiskācijas eh, noteikumiem. Šobrīd nepastāv standarti, kā pārvaldīt vai izmantot līdzekļus, kas eh, ir konfiscēti pēc noziedzīgām darbībām. Uzskatu, ka parlamentam ir jānonāk pie skaidras nostājas šajā jautājumā, ko nevarētu apstrīdēt. Eh, Krimkomitejā eh, es strādāšu kā ēnu referente un centīšos arī Libe komitejā uh, lielu uzmanību pievērš šim dosjē. Runājot par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, ir jāsaprot, ka vispirms ir jākonstatē noziegums un pēc tam šie līdzekļi jākonfiscē. Procesam ir jābūt efektīvam un ātram. Tam nevajadzētu būt eh, procedurāli sarežģītam. var ņemt vērā arī trešās eh, valsts, kam iespējams eh, ir eh, rīcībā līdzekļi, ko viņi nav apzinājušies, ka tie ir iegūti noziedzīgi. Par to uzskatu, ka vajadzētu uzklausīt juristu viedokļus, lai labāk saprastu reālo situāciju. Šobrīd mums ir nepiet, mēs pievēršamies tātad apsūdzēto personu tiesībām. Jā, protams, tas ir jādara, bet atcerēsimies, ka e, pirmām kārtām mums jāatceras arī e, cietušo tiesības. Paldies! Es aicinātu deputātus pieturēties pie atvēlētā e, runāšanas laika. Bijām paredzējuši darbkārtības punktu izskatīšanai pusstundu. Uzklausījām eh, tātad komisijas paziņojumu un vēl ir nākamie jāuzklausa Eiropol pārstāvji. Pārts jums. Thank you, Mr. Chairman. I must say... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ka, ka šī rīta diskusijas īstenībā mani neapmierina. Un es pat varētu mazliet saprast Eiropas komisiju. Man ir arī vairāki jautājumi komisijai, cerams, ka viņi uzmanīgi tajos ieklausīsies. Jā, es tiešām jūtu līdzi komisijai, jo šajā pilsoņu brīvību komitejā ir jāievēro divi principi - subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Tie abi ir iekļauti līgumā. Komisija ir arī to darījusi. Ja es lasu komisijas ziņojumu, tad es redzu, ka Eh, subsidiritātes jautājums ir pietiekami rūpīgi skatīts, ir bijis ļoti daudz diskusiju, ir pārdomāts eh, tas, ko jūs esat ieteikuši un arī kas dotu kaut kādu vērtību. Eh, komisijai vajadzētu ļaut veidot ietekmes izvērtējumu, izvērtējumu pētījumu. Nu, kā jau redzam, tas nenoved uz šo uh, ietekmes izvērtējumu. Ja runa par uh, proporcionalitātes principu, komisija arī detalizēti skaidro, kāpēc tā ir ieteikusi dažas lietas un citas lietas savukārt nē, tās, ko kolēģi šeit aicina. Tāpat arī mums ir jāievēro Eiropas kopienas tiesas judikatūra, taču izņemot, manuprāt, vienu lietu, Mums nav nekādu spriedumu apkopojumu. Tie ir ārkārtīgi svarīgi, jo um, visi, kas vēlas cīnīties pret uh, organizēto noziedzību, nevēlas, lai um, noziedznieki varētu izmantot uh, līdzekļus, ko tiek gūst no noziedzīgiem nodarījumiem. Taču bieži vien šie priekšlikumi ir daudz tālāk nekā referenta priekšlikumi, un tāpēc mums ir ļoti grūti izvērtēt, vai visi šie priekšlikumi uh, vēl ar vienu ir Eiropas tiesas kompetencē. Es redzu, ka te ir runa par vienu spriedumu, bet tā ir tāda specifiska lieta, kur šie līdzekļi tiek izmantoti cita noziedzīga nodarījuma veikšanai. Tiesa ir secinājusi, ka patiešām šeit pastāv risks, ka šī līdzekļa tiks izmantoti, un tieši tāpēc līdzekļu izsaldēšana tiek pieļauta. Mums patiešām vajadzētu skatīties, vai ir šādi tiesas spriedumi. Varbūt komisija mums varētu palīdzēt eh, iegūt šādus spriedumus. Tas noteikti mums palīdzētu. Otrs komentārs attiecas uz deputātu teikto. Esmu ņēmis vērā koordinātoru diskusijās minēto, proti par eh, pamatiesību aģentūras darbu. Jā, šajā jomā situācija ir sarežģīta. Tajā pašā laikā mani uh, kolēģi ēnu referenti vēlas vēl vairāk. Viņi neatsaucas uz ekspertu atzinumiem šajā jomā. Kur tad mēs īsti atrodamies? Vai mēs šeit vedam diskusijas grupu vārdā, vai arī šeit ir runa par individuālu deputātu domām? Tas ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā teksts būs tāds, kas patiks ēnu referentiem, bet iespējams visi komiteja to noraidīs. It īpaši ir jāatcerās, ka koordinātori vēl ar vienu diskutē par šiem jautājumiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu steigties, mums vajadzētu rīkoties ārkārtīgi piesardzīgi. Esmu pateicīgs par referenta piedāvājumu samazināt aptvērumu un uh, pieturēties tikai pie organizētās noziedzības, tā kā to vēlējās komisija. Ja mēs vēlamies paplašināt šo aptvērumu, tad mums ir vajadzīgs vēl kāds ietekmes izvērtējums, lai mēs saprastu, ka šis aptvērums atbilst subsidiaritātes principam. Šāda izvērtējuma mums nav. Piekrītu Monikai Makovei, kura teica, ka iespējams mums ir vajadzīgs neformāls dialogs ar referentu. Varbūt mums vajadzētu rūpīgi pārbaudīt judikatūru, iesaistot šeit komisiju un arī pamatiesību aģentūru. Esmu pārliecināts, ka komisija pieņems lēmumu par šo svarīgo priekšlikumu, kas atbilst cilvēktiesību standartiem, un cerams, ka arī šajā komitejā mēs panāksim vienprātību. Paldies, te Jaunga kungs! Redzēju, Alfano kundze, ka jūs pacēlāt eh, roku. Vai jūs vēlējāties eh, atbildēt uz eh, iepriekšējā runātāja teikto? bet dariet to pavisam īsi. Jā, priekšādētāji. Vēlējos atbildēt uz De Jonga kunga minēto. Es izteicos kā ēnu referente, pārstāvot ALDE grupas nostāju. Ja jau ir vajadzīgs atzinums, tad to arī var veidot. Šeit nav nekādu problēmu. Vēlējos tikai paskaidrot, ka tas nebija mans individuālais viedoklis, bet gan Alde grupas viedoklis. Fossa kungs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, komentēt šo situāciju. Ir jāatcerās, ka šī iniciatīva, kas tiek izvirzīta, ir pietiekami pareiza, un tieši šajā virzienā mums arī vajadzētu iet. Mēs arī zinām, ka mūsu kolēģi Monika Makoveja ir ļoti ieinteresēta šī jautājuma risināšanā. Varam to tikai aprīnot, uzskatām, ka tas ir labi. Bet, protams, vienmēr izjūtam laika spiedienu, mums vienlaicīgi ir jāskata daudzi dosjē, gan parlamentā, gan arī šeit komitejā, un es labprātāk būtu veltījis daudz vairāk laika šim jautājumam. Vēlētos norādīt uz pāris lietām, ko es labprāt arī divpusēji apspriest ar referenti. Vienmēr esmu uzskatījis, ka tad, kad ir runa par mm, krimināla lietām Eiropas Savienībā, par krimināla tiesībām, tad Eiropas Savienībā, diemžēl, nav tādu vienādu, vienotu kriminālu tiesību. Bieži vien dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga pieredze un praksa attiecībā uz kriminālu noziegumu uh, definēšanu. Tieši tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, vai šajās tiesību struktūrās mm, pastāv vienojoši elementi. Vajadzētu paskatīties, piemēram, uz De Jonga iniciatīvas ziņojumu. Man tā pilnīgi spontāni ir radies iespējas, ka mm, vajadzētu tomēr izturēties piesardzīgi attiecībā uz pamatprincipiem, kas šeit parādās. Īpaši vēlētos pieminēt 3., eh, 6. un 12. grozījumu. Šis princips nebija in idem. Arī noteikti ir jāņem vērā, mums ir jādomā par īpašuma tiesībām un par uh, eh, konsālo tiesību robežām. Atcerēsimies arī par, uh, nu, noticējumu par to, kad eh, beidzās eh, šī, eh, šī atbildība par kriminālu nozieguma izdarīšanu. Tāpat arī mums ir jāatcerās par nevainības prezumciju. Šādi pamatprincipi, kas tiek ņemti vērā Eiropas parlamentā, noteikti ir rūpīgi jāizsver. Ja rodas kaut kādas šaubas, un tas noteikti arī ir jāņem vērā, tad būtu jādomā par tiesiskas valsts principiem. Es vienmēr aizstāvu tiesiskas valsts principus jo pretējā gadījumā mēs varam pieredzēt tādas situ situācijas kā vasarā Rumānijā, kur parādās patvaļa. Mums vajadzētu šeit pieturēties pie uh, krimināltiesību sfēras un vajadzētu paskatīties uz iespējām rīkoties šo pamatprincipu ietveros. Make it short, uh, thank you, thank you, Mr. Thank you, Mr. Chair. Uh, Nākamā runātāja. Paldies, priekšsādātāji. Paskaidrojuma rakstā tiek minētas vairākas valstis, kas eh, ir eh, pieņēmušas neaps, nesodīšanas principu attiecībā uz īpašuma tiesībām. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz šo konfiskāciju, kas ir balstīta uz eh, nesodīšanas principu. Vajadzētu paskatīties arī uz noteikumiem, kas pieļauj īpašumu konfiskāciju, Un vajadzētu padomāt arī par trešo pušu līdzekļiem. Lielas paldies, ka izteicāties tik īsi. Labi, tagad došu vārdu atkal referentei. Ā, Prības kungs vēlējās ko teikt. Vai jūs vēlējāties precizēt eh, kādas lietas, kas te tika skaidrotas? Jā, liels paldies priekšādētā, centīšos eh, izteikties īsi. Es patiešām pateicos par eh, visu deputātu minēto. Uh, Nedomāju, ka mūsu priekšlikums ir bailīgs. Es īstenībā aicināju būt piesardzīgiem. Šeit ir runa par jautājumiem, kur mums patiešām ir jāsturas piesardzīgi. Te ir runa par sankcijām, kas tiek uzliktas cilvēkiem, kuri nav uh, tiesāzīti par vainīgiem, vai arī par trešajām personām. Mums ir ļoti labi jāapzinās, ka šie temati, pat vairāk nekā citi krimināla tiesību temati, par kuriem ir spriests šajā komitejā, eh, ir saistīti ar atšķirīgām krimināla tiesību tradīcijām dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs īstenībā eh, pat nav iespējams konfiscēt līdzekļus, ja eh, cilvēks nav ticis sodīts. Tieši tāpēc šis priekšlikums ir ārkārtīgi drosmīgs. Mums ir jāatcerās, ka dalībvalstis vēlas izteikties savā vārdā, un tas tiek darīts padomē. Mums vajadzētu ņemt vērā krimināltiesību tradīcijas dalībvalstīs. Šis priekšlikums ir revolucionārs. Dažās valstīs varbūt tas attaino mm, pašreizējo tiesību aktu stāvokli konkrētajā valstī. Mēs saprotam, ka 83. līguma pāns pieļauj harmonizēt eh, krimināltiesības tikai attiecībā uz uh, šajā pantā uzskaitītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Te, protams, ir iekļauta arī organizētā noziedzība, bet tas ir tāds plašs jēdziens. Nu, īstenībā te nevar liekt dalību valstīm šo sarakstu papildināt ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības līmenī pieņemti tiesību akti ietvertu arī citus noziedzīgus darījumus, bet tiem visiem tomēr ir jābūt Eiropas Savienības kompetencē. Nu, varbūt mūsu priekšlikums nav tāds pilnīgs. Mums vajadzētu pārdomāt arī sadarbību tieslietu jomā. Komisāri noteikti strādā pie šiem jautājumiem, un to jūs jau arī norādījāt. De Jonga kungs, nekavējoties nodosim jums izvērtējumu, ietekmes izvērtējumu pētījumu. Mēs esam ļoti rūpīgi pārbaudījuši šī jautājuma pamatiesība dimensiju. Uh, Tas ir darīts gan mūsu juridiskajā dienestā, gan arī pamatiesību departamentā, tieslietu ģenerāldirektorātā. Nāsmu nu, īsti pārliecināts, vai pamatiesību aģentūra šeit varētu dot kādu ieguldījumu. Iespējams, ka mēs, eh, ja šeit nezaudētu laiku, tad, nu, tas prasītu daudz vairāk laika. Subsiditātes princips, to mēs vienmēr ņemam vērā. Mēs zinām, ka dalībvalstis vienmēr Eh, jūtas diezgan viegli ievainojamas, tiklīdz mēs pieskaramies krimināltiesību harmonizācijas jautājumiem. Jā, protams, mēs šeit domājam par Eiropas Savienības kompetenci šajā jautājumā. Labi, tagad vārds Makovei kundzei. Paldies, kolēģi! Paldies, kolēģi, par šīm interesantajām debatēm. Es pieminēšu tagad vairākus jautājumus. Ja runa par aptvērumu, tad es saprotu, ka jūs to nevēlaties mainīt. Ja no juridiskā viedokļa viss ir kārtībā, tad es neiebilstu. Vakar sākām sarunas ar juridisko dienestu. Nu, vismaz eh, diskusiju sākumā izrādījās, ka mēs nevarēsim paplašināt 83. pāntā formulējumu ja viss ir kārtībā no juridiskā viedokļa, tad eh, man nav nekas pretī atstāt eh, šo aptvērumu tādu, kāds tas pašlaik ir. Daži runāja par civil procesu izmantošanu konfiskācijai. Esmu pārbaudījusi Eiropas kopienas tiesas judikatūru. Ir daži spriedumi, par kur par to ir runāts. Ir lietas, kur to var izdarīt, un Dažos gadījumos to nevar darīt. Te ir runa par attaisnošanas iemesliem. Trešo pušu konfiskācija. Domāju, ka mēs visi varam vienoties šajā jautājumā. Mēs iebilstam komisijai, un es vēlētos vēlreiz atkārtot to pašu argumentāciju, ko izmantoju ziņojumā, kur aicināju svītrot šo punktu. Te ir runa par apstākļiem, kas ierobežo konfiskāciju attiecībā uz trešajām pusēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka, ja cilvēks saņem īpašumu par brīvu, vai arī nopērk par cenu, kas ir zemāka par tirgus vērtību, tad pastāv pamatotas šaubas par šī īpašuma izcēlesmi. Tas nozīmē, ka mums nevajag to pierādīt vēlreiz no valsts puses. Otrkārt, vēlētos teikt, ka ir gan dalībvalstis, gan arī citas valstis, kur situācija ir savādāka. Princips ir sekot naudai, neskatīties uz to, kurš ir šīs naudas pašreizais īpašnieks ja šī trešā puse rīkosies labā ticībā, tad šo problēmu var risināt ar to cilvēku, ka, no kura ir iegūts īpašums. Tas nozīmē, ka valstī nekas nav jādara, valsts vienkārši atgūst naudu, kas ir iegūta noziedzīga nodarījuma ceļā. Nu, ja kāds ir bijis tik naivs un e, nav nojautis, ka šī nauda nāk no noziedzīgiem nodarījumiem, tad šo lietu var risināt civila procesa ceļā ar cilvēku, no kura šis īpašums tika iegūts. Es saprotu, ka jūs visi piekrītat, tad es labprāt arī šo tekstu atstātu pašreizējā redakcijā. Pēdējais par pamatiesību aģentūru. Piekrītu komisijai, mums patiešām to nevajadzētu darīt. Šeit mēs panāktu tikai kavējumus. Es saprotu, ka mēs varam šādi rīkoties. Esmu arī pētījusi Eiropas kopienu tiesas judikatūru, un īstenībā tas ir pat svarīgāk nekā atzinums, ko mēs saņemtu no pamatiesību aģentūras. Tieši tāpēc es arī nesaprotu, kādi šeit ir iemesli. Principā Jebkurā gadījumā, kad mēs konsultējamies ar vienu pusi, tad tajā pašā sesijā mums vajadzētu konsultēties arī ar otru pusi. Šajā gadījumā šeit ir runa par tiesību aizsardzību. Es neatbalstu šādas konsultācijas, tās nav pamatotas un arī tās netika pietiekami labi izskaidrotas. Jūs jau norādījāt, ka, ja ir runa par Eiropas uh, kopienu tiesu, tad tā balst, balstās uz judikatūras principiem ar vienu piemēru pietiek. Ir arī citi konfiskācijas principi, un katru reizi tie ir balstīti uz konkrētiem faktiem. Mēs varam tos izpētīt un varam arī izdarīt secinājumus. Bet, ja tas ir noteikts likumā, un šeit būs runa par likumu, tad eh, šī lieta tiek skatīta tiesā. Cilvēkam ir tiesības uz eh, advokātu, uz aizsardzību, un tātad tas ir iespējams. Tas būtu viss šajās debatēs. Tas nozīmē, ka varam uzreiz ķerties klāt nākamajam punktam. Diemžēl esam jau 20 minūtes iekavējuši. Bet varbūt šajā nākamajā punktā mēs varēsim laiku atkal atgūt. Tas nozīmē, ka varbūt mm, vārdu dosim Eiropola mm, direktoram attiecīgajā darba kārtībā paredzētajā laikā. Tagad mums ir jārunā par komisijas dienestu darba dokumentu par Eiropas kritiskās infrastruktūras aizsardzības programmas pārskatu EPCIP. 2012. gadā jūnijā tika saņemts darba dokuments no komisijas. Te ir runa par programmu kritiskajai infrastruktūrai. Tagad to līdosim vārdu komisijai. Ceru, ka šī, komisija, eh, ka šī prezentācija būs īsa un pēc tam dosim vārdu arī deputātiem, kas eh, vēlas izteikt komentārus. Tagad dosim vārdu Eiropas eh, komisijas pārstāvim Laukam. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi mēģināšu dažu minūšu laikā izskaidrot, ko tad īsti mēģinam panākt attiecībā uz kritiskās infrastruktūras aizsardzība Eiropas Savienības, līb Savienības līmenī, kāda ir situācija šobrīd un ko domājam nākotnē. Pamatā jāsaka, ka kritiskās infrastruktūras aizsardzība ir visai jauns jautājums uh, Eiropas Savienības politikas kontekstā. Aizsākumu meklējam 2006. gadā, pavisam nesen, ar, kā jūs minējāt, EPCIP, tātad Eiropas kritiskās infrastruktūras aizsardzības programmu. Tā ir visaptvaroša programma, kas sastāv no dažādiem blokiem. Pirmkārt, likumdošanas instruments, direktīva, kas ir saistīta ar lielāko pārobežu kritiskās infrastruktūras punktu aizsardzību. Un tur ir um, iekļauti vairāki pasākumi. Pirmkārt, um, interneta instrumenti, uh, lai Eiropas sabiedrība un ierēģi varētu apmainīties ar infor informāciju. To sauc civin, tātad kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls. Turklāt ir arī izstrādāta īpaša finanšu programma, kuras mērķis ir atbalstīt pilotprojektus un pētniecību saistībā ar kritiskās infrastruktūras aizsardzību. aizsardzību. Ir arī vairāki tātad um, uz āru vērsti instrumenti. Mums ir notiek dialogs ar Kanādu un ASV pārstāvjiem, un programmas, programma, kuras mērķis ir uh, veicināt sabiedrības informētību nacionālā līmenī. EPCIP programma ir spēkā pēdējos sešus gadus, un ir pienācis laiks to pārskatīt. Juridiski runājot, pārskats attiec tikai uz direktīvu, bet de facto pārskatā tika skatīta programma kopumā. Pavisam īsi. Izvērtējums, kura loģika, piemēri un skaidrojums ir ietverts jūnijā publiskotajā dokumentā, norāda uz to, ka mūsuprāt programma un šī direktīva nav sasniegusi cerētos rezultātus. Priekšsēdētājs atvainojos. Uh, lūgtu kolēģus tomēr nenoturēt šobrīd divpusējas sarunas, kamēr komisija mūs iepazīstina ar dokumentu. Tādēļ visus, kas uzturas šajā mūsu sanāksmes zālē, lūgtu ievērot klusumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, mēs pamatā uzskatām, ka direktīva nav nesusi cerētos augļus. Tā ir ierobežot un attiec tikai uz divām jomām, un dažādie direktīvā ietvertie kritēriji ir likuši dalībvalstīm skatīt tikai nacionālā līmenī infrastruktūru. Runājot par tiem elementiem, kuru um, neefektīvas darbības rezultātā tikai tātad, tādā ļoti mazā aptvērumā tas tiktu ietekme tiktu novērot. Un te mēs runājam tikai par 14 punktiem enerģētikas un transporta nozare. Bet, kā jau mēs visi zinām, tad būtiskums, kritiskums, savstarpējā sasaiste ir attiecas uz visu ekonomiku kopumā, sabiedrību, veselības aprūpi. Jo, ja, piemēram, ir elektrības pārāvumi, kā tas bija, piemēram, 2006. gadā, tad jārunā par uh, transportu kopumā, gaisa transportu, ekonomiku kopumā. Tādēļ šķiet, ka nesam veiksmīgi sasnieguši mērķi. Nu, citos programmas um, aspektos bija visai interesanti rezultāti. Šis dialogs, uh, kas mums ir ar ASV un Kanādu, ir daudz sološs, mums notiek labās prakses apmaiņa um, abās Atlantijas okeāna pusēs. Un tā rezultātā mēs varētu pat izmantot transatlantisku instrumentu kopumu, kur tiek runāts ne tikai par likumdošanu, bet arī par praktiskiem instrumentiem, kā aizsargāt sabiedrību, kā sadarboties ar privāto sektoru. Ir ļoti daudz lietu, ko mums vienam no otra var mācīties. Komisijas finanšu programma um, attiecībā uz kritiskās infrastruktūras uh, aizsardzību tur ir vēl pieejama līdzekļi, ne viss tika iztērēts, bet detalizēta informācija par visiem šiem aspektiem ir mūsu dokumentā. Tāda ir līdzinājā situācija, un par EPCIP kopumā runājot, varam teikt, ka iespējams šī programma atkārtoti tiks pārskatīta, un nāksim klējā ar visaptverošu priekšlikumu klāstu 2013. gada sākumā. Protams, ka programmu var pārskatīt, iespējams, varam atteikties no dažiem pasākumiem, pieņemt citus, grozīt, bet galvenais jautājums par to, ka mums ir jāaizsargā mūsu būtiskie, vitāli būtiskie akti, aktīvi no traucējumu riska. Šis mērķis nemainās. Un mūsu loģika ir sekojuša. Nu, tīri tās gan tādas pārdomas par darbu, kas vēl aizvien turpinās. Uh, Mēs domājam par sekojošiem jautājumiem šobrīd. Mēs vēlamies pāriet no kritiskās infrastruktūras identifikācijas uz identifikāciju un izvērtējumu attiecībā uz kritiskajiem elementiem Eiropā, Eiropā kopumā. Tātad no tādas sektorālas pieejas vēlamies pāriet uz horizontāla rakstura pieeju, kas ir tuvāk reālajai dzīvei, savstarpējā atkarība. Nu, piemēram, ja ir kādi negadījumi IT jomā, kas uh, atgadās slimnīcā vai transporta kontekstā vai enerģētikā, kas varētu pat ietekmēt visu kontinentu. Nu, tas tā tīri vien, man, viens piemērs. Mums jāraugās šādiem elementiem un jāvērtē, un jāveic arī riska izvērtējums un riska pārvaldība attiecībā uz konkrētiem infrastruktūras punktiem, jādomā, kādu veidu risku vēlamies mazināt un ar kādu veidu risku cīnāmies. Trešais solis. Tad ir jā, jāīsteno tādi gatavības instrumenti, gatavības pasākumi Eiropas līmenī. Kā piemēram, jādomā par apmācībām, dažādu scenāriju izspēle reģionālā vai apakšreģionālā līmenī Un ceturtkārt, Eiropas Savienības reakcija. Ja nu tas viss neizdodas, ko darīs Eiropa? Protams, papildus tam, kas notiks reģionālā un nacionālā līmenī. Un te mums jau ir konkrēti piemēri, kur ir reāli instrumenti, kas uh, tiek testēti dzīvē un varbūt varam balstīties uz šādiem citiem risinājumiem, ko varam pārnest Eiropas Savienības kontekstā. Nobeigumā par juridiskiem aspektiem runājot, EPSI programma 2006. gadījumā tika vienbalsīgi pieņemta, balstoties uz iepriekšējo 300 8. pantu, tagad tas ir 352. pants. Lisabonas līgums visu mainīja, jo tagad mums ir konkrēta norma 196. pants, kas ir saistīts ar civilo aizsardzību, un tur netiek tik lielā mērā. Nav tā, ka mēs vēlamies pilnībā harmonizēt tiesisko ietvaru. Nē, šis pants mums pavēr ceļu uz Eiropas Savienības līmeņa platformu, uh, Eiropas līmeņa sadarbību starp dalībvalstīm un dalībvalstu operatoriem panākt augstāku aizsardzības līmeni. Tas nozīmē, ka mēs domājam arī par šiem tiesiskajiem aspektiem attiecībā uz schēmas pārskatīšanu un maiņu. Paldies! Paldies komisijai par sniegto prezentāciju, sniegto informāciju par darbu programmu. Vai būtu deputātiem kādi komentāri šobrīd? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Labi, tādā gadījumā liels jums paldies. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo programmu, programmas pārskatu par Eiropas kritisko infrastruktūras aizsardzību. Tādējādi mums ir um, iespēja, esam pasteigušies un, nu, ir, esam laikā pulkstens 10.30 un ķersimies pie 24. darba kārtības punkta Eiropols darba programma izvērtējums un kibernoziedzība. Vēlamies sveikt mūsu vidū Robu Veinu Raitu, kas ir Eiropola direktors. Prieks jūs redzēt. Paldies, kas mums šodien pievienojies. Paldies, ka esat atgriezies mūsu lokā noturēt šīs kopējās debats par kibernoziedzību un Eiropola darba programmu. Komisija turpmāko mēnešu laikā plāno nākt klajā ar Eiropola jaunu priekšlikumu Tas ir viens no komisijas darba programmas elementiem iekšlietās. Tas ir dokuments, ko ilgi jau gaidām, pie kā strādā komisāra Malstrom, un šī priekšlikuma kontekstā jārunā arī par dialogu, kas turpinās. Un Veinraita kungs turpmākajās 15 minūtēs mūs, mūs iepazīstinās ar šiem dokumentiem. 2013. gada darba programma, ārējā izvērtējuma pētījums un arī metodika. Pēc tam dosim vārdu Prībekungam, kas ir Eiropas komisijas iekšējās drošības direktors, un viņš mums varēs pastāstīt par esošo situāciju Eiropā priekšlikumu kontekstā. Un arī jaunais Eiropas kibernoziedzības centrs, kas izveidot sadarbībā ar Eiropolu, un runāsim arī par stratēģiju cīņā ar kibernoziedzību. Tad nu dosim vārdu Veinraita kongam, un pēc tam noturēsim diskusijas. Cik noprotu, tad Veinraita kungs ir um, mums šodien atnes līdzi PowerPoint prezentāciju, tādēļ, ja viss ir gatavs, tad cik vien iespējams drīz arī skatīsimies šo prezentāciju. No? Yeah, we need one or two minutes. Okay. Then let's have a couple. Labi, šķiet, ka nepieciešams dažas minūtes nodrošināt visus tehniskos aspektus. Lielas paldies visiem par pacietību. Of course. Of course. Let's hear from Mr. Wainwright the introduction. Lūdzu, ļausim Veidoreita kungam mūs iepazīstināt ar vispārēju informāciju par prezentāciju. Paldies priekšsēdētāji, gaidot prezentāciju sākumā, ievadam. Pašā sākumā liels paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem komitejas deputātiem par to, ka esat mani uzaicinājuši šodien jums pievienoties un sniegt jums vispārēju raksturu informāciju par aktuālāko Eiropolu kontekstā un tas ir saistīts arī ar jauno Eiropolu regulu, ko gaidām turpmāko mēnešu laikā. Arī citi notikumi, par tiem stāstīšu, kas ir būtiski Eiropola kontekstā, tajā skaitā, kā jau minēja priekšsēdētais, plānotais uh, kibernoziedzības centra plānotā izveide. Nākamajās 15 minūtēs runāšu jums par konkrētiem strateģiskiem mērķiem, ko esam noteikuši mūsu 2013. gada darba programmā, un īsi pieskaršos arī vairākām citām lietām. Komitejas deputāti, protams, ir aicināti ierasties Hāgā novembrī, paviesoties pie mums. Ceru, ka daudzi no jums izmanto šo iespēju, un tā būs laba iespēja arī jums labāk iepazīties ar mūsu darbu. Kā jau zināt, tad Eiropola loma ir atbalstīt Eiropas tiesiskās uh, tiesība aizsardzības iestādes, nodrošinot platformu informācijas analīzei, lai panāktu, ka Eiropa ir drošāk visiem tās pilsoņiem. Šos uzdevumus mēs veicam aizvien sarežģītākā vidē, un arī organizētā noziedzība kļūst aizvien komplicētāka. Tomēr mūsu dienestiem jāņem vērā arī esošā situācija tīri ekonomiskā kontekstā, kas ir statiskā situācijā pat vai arī samazināti tiek resursi. Tādēļ um, cīņa ar šādo apdraudējumu, šādiem riskiem taupības līdzekļu laikā liek Eiropolu domāt par efektīvāku darba organizāciju. Un jebkurā gadījumā strādājam pie galveno mērķu sasniegšanas. Darba programma 2013. gadam izklāsta ietvaru, kurā strādājot mēs ceram panākt efektīvāku um, policijas sadarbību Eiropas līmenī. Kā jau minēju, tad šī sarežģītā situācija, par ko bieži esmu runājis gan jūsu komitejā, gan arī jaunajā Krim komitejā, par um, jaunajām Krim organizētās noziedzības izpausmēm, kas kļūst aizvien globālākas, uh, organizētā noziedzība kļūst aizvien di dinamiskāka, darbojas uzņēmēja darbības vidē, elastīgāka un ir ļoti mobīla esošajās Eiropas Savienības robežās. Tādēļ mums jāmeklē vairāki dažādi ceļi, um, lai risinātu un cīnītos ar šo problēmu. Turklāt jādomā arī par um, sajaukšanos ar Rietumāfrikas uh, organizācijām, ja Austrum Eiropā, bieži, Austrum Eiropas iedzīvotāji bieži vien um, ir kurjeri, kas uh, pārvedā nelegālas vielas no Latīņa Amerikas. Uh, Tajā pašā laikā internetā mēs redzam, ka tehnoloģijas lielā mērā atvieglo organizētās noziedzības darbības un tiek bieži vien izmantotas. Runājot par kopējām kibernoziedzības aplēsēm, tas ir redzams arī slaidā, pārsvarā šīs aplēses tiek veiktas privātajā sektorā, Nu, jāsaka, esmu visai piesardzīgs par šādām aplēsēm, jo man žēl, ka mums nav tādu konkrētāku uh, datu, uz kuriem varam paļauties. Tādēļ domāju, ka gan valstī, publiskajam sektoram ir vairāk jāstrādā, lai labāk izprastu, kāda ir kibernoziedzības un organizētās noziedzības ietekmes. Bet nu redzam, ka um, šis biznes nav mazs un tas tikai pieaug. Tajā pašā laikā jāsaka, ka Eiropola pakalpojumi tiek aizvien lielākā mērā pieprasīti. Piemēram, 2011. gadā mēs sniedzām operatīvu atbalstu gandrīz 14 tūkstošos uh, gadījumu, un tas bija 17% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem datiem. Šogad, 2012. gadā, domājam, ka šis skaitlis būs pieaudzis vēl par 22% visai strauji pieaugums ir novērojams attiecībā uz mūsu atbalstu un palīdzību. Šeit ir nu, dažādi šie dati traktēti, te tiek runāts par izlūkdatiem, ko saņemam mūsu organizētās noziedzības datubāzē, un viņi strādā 20 dažādās jomās, un redzams, ka no 8. līdz 12. gadam šie ikgada šie dati gada griezumā ir gandrīz trīskāršojusies. Un tas nozīmē, ka mūsu analītiķiem ir daudz vairāk darba, daudz vairāk informācijas, kas jāizskata. Un šajā pašā laikā, šajā posmā mūsu analītiķu skaits nav pieaudzis, tādēļ šāds darba apjoma pieaugums nozīmē, ka nepieciešams pieiet krietni efektīvāk mūsu resursu tēriņiem. Vēl viens attēlojums informācijas apmaiņai, cik lielā mērā tā notiek kopumā, ne cauri Eiropol kanāliem. Varat konstatēt, ka, lai arī kriminālās analīzes apjoms, ko veicam iekšēji, ka tas ir sasaistīts ar lielāku operacionālo atbalstu, ko varam sniegt dalībvalstīm uz vietas. Viens piemērs ir tas augtais mobilais birojs. Mūsu eksperti ierodas uz vietas, lai palīdzētu valstu izmeklētājiem īpaši sarežģītās izmeklēšanās. Protams, viņiem pašiem nav izpildvaras, eh, viņi veic tikai atbalsta funkciju, bet uz vietas viņi palīdz mobili piekļūt mūsu Hāgas databāzēm un sniedz savu ekspertu padomu. Īpaši kopš 2009. gada esam eh, palielinājuši uz vietas darbu, veikto darbu apjomu. Pagājušo gadu īpaši Eiropols aktīvāk sāk piedalīties kopējās izmeklēšanas vienībās. Desmit gadus pēc Eiropas Savienības uh, nozīmīgā tiesība akta izstrādes, lai apkarotu organizēto noziedzību. Šai ziņā konstatējam, ka dalībvalsts iestādes izmanto savas iespējas organizēt vienotās izmeklēšanas komandas daudz biežāk kā iepriekš. Lielā mērā tas ir pateicoties Eiropas komisijas uh, aicinājumam to darīt, eh, kā arī finansējumu garantēšanai priekškopējām izmeklēšanas vienībām. Un arī Eiropol un Eurojust vēlas sniegt atbalstu šajos gadījumos. Pienākumi un atbildība Eiropolam arī dzen ir auguši pēdējo gadu laikā. Tā izskaitā jāņem vērā jaunais Eiropas Savienības politikas cikls ar astoņām prioritātēm, kā cīnīties pret noziedzību. Eh, tu, šo dokumentu ir pieņēmusi padome. Eiropola loma ir garantēt koordināciju, īstenojot operacionālos plānus, kas izriet no šīm prioritātēm. Tāpat arī sniegt strateģiskus dokumentus šī cikla uh, atbalstam, tātad novērtējot sistemātiskus noziegumus. Uh, nākamais dokuments tiks izstrādāts uh, nākamā gada martā. Eh, lielākas operacionālas darbības, bet mūsu resursi joprojām paliek ierobežoti. Protams, tāda pati situācija ir vairumā Eiropas Savienības valstu eh, gadījumā. Tā ir realitāte, bet eh, līdz ar to saskaramies ar vien lielākām grūtībām pildīt savu darbu. Ko Eiropola dara, lai reaģētu uz šiem izaicinājumiem? Plānojam panākt efektivitāti, e, lielāku efektivitāti un ietaupījums caur to, e, īstenojot Eiropas Savienības e, politikas cikla prioritātes. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem 2016. gada darba programmai, par ko ir vienojusies mūsu valde un komisija. Varat redzēt, ka runājot par ietaupījumiem, 2011. gadā uzsākām taupības programmu, kas turpināsies arī 2013. gadā. Piemēram, tas ir ļāvis eh, īstenot jaunu um, eh, HR eh, stratēģiju, ir veicināt elektroniskās datu plūsmas efektivizēšanu un 5% samazinājums ir panākts ceļojumu budžetā, ir samazināts arī tulkošanas izmaksas, ir padarīta efektīvāk mūsu pārvaldība, piemēram, ir samazināts uh, valdes sanāksmes skaits gadā no 6 uz 4 ikgadēji. Uh, Tāpat pārskatām eh, tajām vasaras laikā arī um, normas, kas ļaus izveidot jauno Eiropas kibernoziedzības centru. Tā ietvaros centāmies arī paši iekšēji ieviest lielāku efektivitāti. Piemēram, eh, samazinot valdes pārvaldītāju skaitu par aptuveni 20%. Cenšamies uzlabot arī darba procesa efektivitāti, uh, īpaši ņemot vērā, ka e, ir jāapstrādā ar vien lielāks informācijas apjoms. Esam uzsākuši e, jaunu koncepciju, kas ļauj darbus e, efektivizēt un novērst pār, pūliņu pārklāšanos. Īpaši gribam pastiprināt sinerģijas dažādās darba jomās, jo konstatēja, ka pētot dažādus kriminālos e, fenomenus, piemēram, narkotiku e, tirzniecība bieži ir saistīta ar cilvēku tirzniecību. Līdz ar to mums ir nepieciešams elastīgi pieiet e, datu analīzei. Uzlabota sadarbība ar privāto sektoru, īpaši kibernoziedzības jomā, attīstīt eh, finanšu izlūkošanas iespējas, lai mēs varētu sekot naudas plūsmām kriminālajā pasaulē efektīvāk, uzlabot interoperabilitāti eh, un sadarbību ar citām Eiropas Savienības aģentūrām un iestādēm, kā piemēram Interpolu. Otrais galvenais mērķis nākamajam gadam ir atbalstīt operācijas kas Eh, saistīts ar Eiropas Savienības politikas cikla īstenošanu, īstenot eh, strateģiskos mērķus, astoņas prioritātes, ko, es domāju, jūs jau zināt. Esam eh, Eiropolam ziņojuši, ka piedāvājam atbalstu īpaši strādājot ar šīm prioritātēm. 2016. gadā, kā jau norādīju, mēs centīsimies turpināt darbu, novērtējot noziegumu draudus. Uh, Atsevišķas komitejas Eiropolam pēdējo kādu mēnešu laikā ir eh, uzdevuši jautājumu par sokta metodiku. Esam jau ieguldījuši lielu darbu, lai metodiku uzlabotu, lai pārliecinātos, kā eh, varam izstrādāt eh, uz pierādījumiem balstītus secinājumus šai jomā. Sokta metodika ir publisks dokuments un ir izstrādāts balstoties uz lietotāju prasībām, iesaistoties arī akadēmiķiem. Eh, un eh, mērķis ir izanalizēt eh, organizēto tās noziedzības grupu būtību, uh, struktūru un aktivitātes. Uzskatu, ka šī metodika ir labāka par jebkurām eh, no iepriekš pastāvējušajām un no tās arī sagaidām labākus rezultātus. Vēl darba programmā veltīsim pūliņus, lai spēcinātu sadar, tad, tad, piemēram, analītikas sistēmas eh, darbību, attīstīsim skanēšanas iespējas, lai mēs labāk varētu ziņot dalību valstu iestādēm, parlamentam un citām ieinteresētajām pusēm par jauniem organizētās noziedzības un eh, terorisma draudiem. Tāpat uh, Vairāk izmantosim siena, kas ir drošas informācijas apmaiņas instruments, vienīgais eh, šāda veida instruments Eiropā, ko vairums dalību valstu aktīvi izmanto. Nākotnē raugoties, īpaši apsverot jaunu Eiropolu regulu, kā zināt, komisija ir izstrādājusi pētījumu un e, Eiropola valde izstrādāja neatkarīgu pārskatu un Rent veids šo izvērtējumu. Izvērtējums šobrīd tiek noslēgts un ir paredzēts, lai informētu komisiju pirms tā izstrādā jaunu regulu. Kādi ir secinājumi no RAND e, izvērtējuma? Tie tika prezentēti valdēji šī gada jūnijā, dokumenti ir nosūtīti gan parlamentam, gan padomēji un pieļauju, ka arī jūs to esat saņēmuši īpaši kopsavilkumu e, no šī garā ziņojuma. Tajā ir norādīts, ka Eiropola vērtība, palīdzot e, dalību valstīm cīnoties pret organizēto noziedzību un terorismu, arvien aug. Tāpat ir uzskaitīts rekomendācijas, kā Eiropola darbību nākotnē padarīt efektīvāku un uzsvēršu pāris no šiem aspektiem. Īpaši gribu uzsvērt, ka joprojām informācijas apmaiņas līmenis starp dalībvalstīm un Eiropolu varētu tikt uzlabots. Ir ļoti lielas atšķirības informācijas apjomā, ko, kas nonāk Eiropolā no dažādām dalībvalstīm. Ir atšķirības arī starp dažādām aģentūrām. Uh, Neskatoties uz to, ka esam ievērojami uzlabojuši tehnisko kapacitāti apmainīties ar informāciju, joprojām mēs lielā mērā e, e, esam atkarīgi no tā, kāda ir līderība, kādu iniciatīvu uzņemas otra puse, lai mēs varētu sadarboties Eiropas mērogā. Uzskat, ka e, vajadzētu pēc iespējas vairāk veicināt uh, lielāku informācijas apmaiņas eh, līmeni nākotnē. Tik ieteikts arī, eh, ka eh, regulai vajadzētu atbalstīt izmeklēšanas un atbalsta aktivitātes, iespējams piedāvājot finansējumu. Līdz šim tas ir darbojies ļoti labi, un pilnīgi noteikti šajomā turpināsim strādāt. Uh, lai uzlabotu elastību informācijas apstrādē, ņemot vērā, ka informācijas eh, kļūst arvien vairāk, vajadzētu apsvērt iespēju eh, atteikties no eh, definīcijām datu apstrādes sistēmās, kas ir ļoti tehnisks aspekts, bet ļoti nozīmīgs. Ja tā daram, tāpat laikā mums ir jāpadara efektīvāka ne vien mūsu spēja informāciju izanalizēt, bet arī eh, vēl vairāk uzlabot mūsu datu aizsardzības eh, standārtus. Visbeidzot, šai ziņā gribu runāt par Eiropolā sagaidāmo sadarbību ar parlamentu, jo daudzkārt esam runājuši, kādā veidā parlaments varētu varbūt eh, efektīvāk veikt analīzes uh, pienākumus attiecībā uz Eiropolu. Un eh, labprāt arī regulāri redzēšu iekļautu atsauci uz to, kā to reāli paveikt, piemēram, ka eh, parlaments varētu vairāk piekļūt Eiropola dokumentiem, tai skaitā noslapenotajiem un iekšējiem procedūram. Eh, Lopes Agilāra kungs un es esam runājuši par to, domājuši, TFCP ietvaros un cerams, ka darbs šai ziņā arī turpināsies nākotnē. Uh, Noslēgumā priekšsēdētāja kungs Eiropols, kā varat konstatēt no jums sniegtās informācijas šai slaidā, ar vien uzņem apjomus, ar vien vairāk sadarbojamies ar mūsu partneriem dalību valstīs, ar vien vairāk saņemam norādījumus no ieinteresētajām pusēm, Tāpat laikā izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, kļūst arvien sarežģītāk, līdz ar to mums ir pastāvīgi jāmeklē veidi, kā modernizēt eh, savu darbību, padarīt to efektīvāku, eh, ko, protams, cenšas panākt arī citas Eiropas Savienības aģentūras. Ceram, ka arī nākotnē turpināsim saņemt parlamenta un konkrēt šīs komitejas atbalstu Eiropolam gan finansiāli, gan citā veidā, lai mēs turpinātu pildīt savu darbu efektīvā veidā. Un turmākajos mēnešos eh, grib sadarboties ar padomi, komisiju un parlamentu un cerams, ka izdosies veiksmīgi pieņemt jauno Eiropola regulu. Lielas paldies, Veindons kungs! Interesting presentation! Lielas paldies par šo interesanto prezentāciju! Jūs apgaismojāt mūs par to, kādu attīstību jūs sagaidāt eh, panākt savā nozīmīgajā aģentūrā, nozīmīgajā institūcijā. Uh, Atcerīsimies, ka cīņa pret eh, organizētu noziedzību eh, pilnīgi noteikti ir atkarīga arī no tā, kā sadarbojas organizācijas. Tēt uzklausīsim komisijas pārstāvi, kas, saprotu, eh, Prības kungs pārstāvot DG Home gribētu arī dzēn uzstāties ar prezentāciju. Pēc tam sāksim diskusijas. Jau redzēju, ka daži deputāti pieteicās izteikties, Un pilnīgi noteikti jums tāda iespēja tiks dot. Jūs varēsiet uzdot jautājumus, bet pagaidām vārds brīves kungam, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Paldies, ka dodat man iespēju teikt dažus vārdus par mūsu viedokli attiecībā uz jauno Eiropolu regulu. Neplānoju komentēt e, par direktora prezentāciju attiecībās 13. gada darba programmu. E, Mēs pilnībā šo programmu atbalstām, kā jau tika norādīts. Runājot par jauno priekšlikumu par Eiropolu regulu, daudz ko e, biju plānojis teikt, varu saīsināt, jo tas ir vienāds ar Veinraita kungu teikto. Komisija plāno šo priekšlikumu publicēt līdz gada beigām, kā Veinraita kungs jau pieminēja. Esam veikuši neatkarīgu e, pētījumu, e, un pētījumā tika ņemtas vērā plašas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, tā skaitā ar dalību valstīm, ar valsts un valsts pārstāvjiem. Uzskatu, ka esam guvuši labu pārskatu par to, ko cilvēki domā, ko varētu pārmainīt, ko varētu uzlabot. Šobrīd komisijā veicam izpē, novērtējumu, ko varētu izmantot paralēli rent pētījumam, uh, kā pamatu tālākam darbam. Un pēc tam izstrādāsim līdz gada beigām priekšlikumu. Uzskatu, ka ir svarīgi šī priekšlikuma kontekstā uzsvērt, ka esošajā situācijā mēs vēlamies veikt pielāgojumus, uzlabot efektivitāti aģentūras darbā, uzlabot Eiropola efektivitāti un saskaņot uh, Eh, tā eh, darbību regulējušos noteikumus ar Lisabonas līgumu. Esam situācijā, kad strādājam ar aģentūru, kura, kā visi zina, jau strādā ļoti efektīvi. Un eh, šobrīd nav ārkārtīgas nepieciešamības mainīt juridisko bāzi tādēļ, ka situācija būtu slikta. Nē, mēs vēlamies veikt tikai nelielus uzlabojumus jau veiksmīgai darbībai. Uh, Lisabonizācijas eh, kontekstā saprotam, ka ir svarīgi panākt starpinstitūciju sadarbību, un Veinraita kungs jau norādīja, ka ir nepieciešams arī parlamentam vairāk analizēt Eiropola darbību, kā tas ir aprakstīts 88. līguma pantā. Šajā pantā, starp citu, ir pieminēta Eiropola atskaitāmība, ka tam ir jāatskaitās nevien Eiropas parlamentam, bet arī valstu parlamentiem. Uh, Ehm, un par to jau arī citās sēdēs esam runājuši, apsverot, kā to realizēt. Iespējams, aicināsim uh, Eh, parlamentam iesaistīties Eiropola darbības pārstīšanā vēl vairāk, papildus, protams, budžeta kontrolē. Varētu raudzīties uz eh, tātad politikas jautājumiem, uz eh, finansējumu, uz lomu sadalījumu, bet mēs neieteiksim Eiropas parlamentam un valsts parlamentiem iesaistīties ikdienas pārvaldībā, runājot par aģentūru. Šobrīd ir arī lieliska iespēja paraudzīties uz zināmiem trūkumiem, eh, ko varētu novērst, lai Eiropola darbību vēl vairāk uzlabotu. Un eh, Vēnēt kungs jau pieminēja, ka šai ziņā ir svarīgi eh, ļaut Eiropolam uzlabot savus izlūgdatus, un šai ziņā ir svarīgi veicināt dalību valstu sadarbību ar Eiropolu. Un Veirājot kungs jau norādīja, ka lielā mērā tas ir jautājums par to, kā mainīt uh, tiesiskos noteikumus un paralēli tam arī izglītot, uh, zināms, politikas dienestus un mainīt to kultūru. Iespējams, uh, nav pārāk laba doma tomēr piespiest eh, dalību valstis un izstrādāt obligātus nosacījumus, bet eh, tomēr varētu mēģināt eh, veicināt dalību valstu ieinteresētību sadarboties ar Eiropolu, kas ir informācijas uzglabāšanas centrs. Tāpat mums ir nepieciešams uzlabot Eiropola iespēju apmainīties ar informāciju ar trešajām valstīm. Tas nav viegls pasākums, bet eh, saskaņā ar eh, līgumu ir paredzēts, ka Eiropols nevar eh, pašrocīgi noslēgt līgumus ar trešajām valstīm. Tas ir jādara caur starptautisku nolīgumu palīdzību. Tātad komisijai jāveic pārunas, kas jāapstiprina padomēm parlamentam. Mēs šobrīd paredzam iespēju Eiropolam šādā veidā apmainīties ar informāciju. Runātājs eh, atvainojas sākšu no jauna šo teikumu. Mēs paredzam iespēju Eiropolam apmainīties ar informāciju tiešā veidā ar privātām iesaistītajām pusēm. Pagaidām tas nav iespējams, nākotnē to ceram ieviest. Lai varētu apmainīties ar informāciju ar privātu uzņēmiem, īpaši kibernoziedzības jomā, kas būtu ļoti vērtīgi, bet, protams, līdz ar to rodas bažas par iespējumu datu aizsardzību. Lielāku efektivitāti varētu panākt arī lielāku, caur lielāku elastību informācijas eh, apmaiņā. Eiropolam eh, ir reputācija, ka eh, viņi garantē ļoti augstu datu aizsardzības līmeni. Mums vajadzētu paraudzīties, iespējās, kā šo informāciju turpināt veiksmīgi pārvaldīt un paralēli tam, kā uzlabot datu aizsardzības e, standarts. Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, horizontāls jautājums. Komisijai vajadzētu šo priekšlikumu izstrādājot ņemt vērā, ka noteikumi, kas ir saistīti ar pārvaldību, ar e, valdes darbību, e, piemēram, kā tiek iecelts direktors un tam līdzīgi, Komisija pēc ilgām pārnām ar padomu un parlamentu, protams, gribētu nonākt pie ļoti harmonizētiem noteikumiem starp visām vairāk kā 30 eh, aģentūrām, kas jau pastāv, un arī šajā ziņā ieteiksim nelielas izmaiņas. Tik tālu par esošo situāciju un mūsu pārmaiņām, eh, pārdomam attiecībā uz jauno Eiropola regulu. Uh, Pavisam īsi par Eiropas kibernoziedzības centru, kas nav tiešā veidā saistīts ar priekšlikumu, jo tas ir jauns pienākums, kas Eiropolam ir jāuzņemas neatkarīgi no eh, tā, uz kāda tiesiskā pamata Eiropola darbojas. Ņemot vērā komisijas veikto paziņojumu eh, martā, kuru, ja nemaldos, visi atbalstīja. Eiropol eh, uzņemsies eh, izstrādāt kibernoziedzības centru, ņemot vērā jau iepriekš paveikto darbu. Sagatavošanās darbi jau ir sākušies, apzināmies, kā vēl būs jāpiestrādā pie budžeta. Eh, Jaunajam centram būs arī jauns budžeta vajadzības. Uh, Eiropolam netiks doti jauni uh, pienākumi attiecībā uz tiesisko pamatu, bet, protams, ka tas ir jauns uh, uzdevums pēc darba būtības. Eiropolam būs jāuzņemas jauni pienākumi. Un uh, līdztekus tam, protams, nāk arī rūpes par budžetu, kas, kurā kas ir notiek laikā, kad eh, visas aģentūras un visas dalībvalstis domā par budžeta samazinājumiem. Tā kā kibernoziedzības centrs tiek dibināts grūtā brīdī, bet eh, ņemot vērā diskusijas, kas notikušas ar Eiropolu, esam pārliecināti, ka visu izdosies paveikt saskaņā ar plānu, kas aprakstīts komisijas paziņojumā martā. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu izklāstu. Eiropola Lisabonizācija, tas patiešām šķiet ārkārtīgi būtiski gan Eiropas likumdošanā, gan arī Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka tas viss jau ir paredzēts mandātā un arī rīcības programmā. Uh, Protams, tas ir būtiski ņemot vērā mm, Lisabonas līgumu, un arī mums ir jādomā par to, ka mēs virzamies uz priekšu. Mēs cenšamies cīnīties pret eh, transnacionālo noziedzību. Tas nozīmē, ka mēs varam virzīties uz priekšu. Mums ir jāņem vērā Eiropola iekļaušana tieslietu un iekšlietu tāpā. Esam uzklausījuši Eiropola direktora Veinbraita izklāstu par Eiropola paredzēto Lisabonizāciju no komisijas puses. Tagad dosim vārdu deputātiem. Vārdu tiesa Demērs kungam. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies par eh, to, ko jūs tikko pastāstījāt. Tas patiešām man izklausījās ļoti patīkami. Es vēlētos pateikties Eiropola direktoram. Jūs vienmēr ļoti interesanti izklāstāt savu darba programmu. Es arī vēlētos pateikties Prībiskungam par viņa izklāstu par jauno regulējumu. taču man būtu kas sakāms. Es domāju, ka ir svarīgi domāt par šādiem jautājumiem. Esmu ļoti apmierināts par šo mobilo ofisu. Šis instruments gūst arvien vairāk atbalsta. Šeit ir runa par tādu pamat eh, rīku Eiropolā, viena no pamatrīkiem, kas tiek izmantots šajā iestādē. Es uzskatu, ka būs arvien vairāku veidu, arvien vairāk iespēju izmantot eh, šādas apvienotas grupas, un tas ir tikai viens no pirmajiem posmiem. Tas ir arī ļoti nozīmīgi kibernoziedzības apkarošanā. Prībiskungs, es īsti nezinu, vai šis komisijas priekšlikums nemaksā. Galu galā, ja parādās kāds jauns pienākums, tad nāks par to maksāt. Tas noteikti ir jāņem vērā. Nevar vienkārši teikt, urā, mums tagad ir jauns pienākums, un šis operacionālais centrs ir ļoti noderīgs, un tas ir arī vajadzīgs, lai cīnītos pret kibernoziedzību. Uh, bet nu, ar tādu tukšu rājā nepietiek, vajag arī finanšu līdzekļus. Tas ir arī ārkārtīgi būtiski jaunajam regulējumam. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, kas notiek. Kā jau priekšādātājs minēja, Eiropolam ir jākļūst par tādu iestādi, kas ir balstīta, balstīta uz um, reālu tiesisko pamatu. Šis mobilais ofis nenozīmē tikai informācijas apmaiņu. Te vajadzētu nodrošināt uh, progresu, vajadzētu panākt, lai Eiropols gūst uzticēšanos kādu tam ir nepieciešama. Es domāju, ka nevienmēr tas ir pietiekami skaidri noteikts. Es vēlētos paskaidrot to, ko jūs minējāt. Jūs atsaucāties uz analītiskajām iespējām, uz to, ka mums ir jādomā par informatīvo sistēmu, par tās kapacitāti. Es vēlētos saprast, par ko šeit īsti ir runa. Uh, Vai jūs šeit runājat par uh, vienotu sistēmu, par vienu sistēmu, nevis sistēmu, kur var piedalīties visas iestādes? Tātad vai šeit ir runa par vienotu sistēmu, vai arī šeit ir runa par atšķirībām jau Eiropola ietveros? Jā, es piekrītu, ka jaunajā regulējumā mums vajadzētu par to domāt. Prības kungs, tas attiecas arī uz jums. Jūs runājāt par uh, uzraudzību. Mēs šeit runājam par kontroli, nevis par uzraudzību. Viena lieta ir uzraudzība, otrs ir parlamentārā kontrole. Tas nav viens un tas pats. Mēs vēlamies parlamentāru kontroli. parlamenta kontrolē nav nekāda sakara ar Eiropola administrāciju. Mēs vēlamies līdzsvarotu parlamenta kontroli. Šeit ir runa par 180. Lisabonas līguma pāntu, un te ir arī runa par kontroli. Mēs tieši to arī vēlamies. Lielas paldies! Tagad eh, Sipers kundzei vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties Veinraita kungam par viņa prezentāciju. Jā, varbūt tā bija diezgan īsa dažādu apstākļu, apstākļu dēļ, bet tad es paskatos uz tām papīra kaudzēm, ko varētu izlasīt par ziņojumu, par jauno regulu, par dažādiem pētījumiem tad es zinu, ka īstenībā visus šos dokumentus detalizēt varēs izlasīt pavisam nedaudz kolēģi. Veinraita kungs ļoti labi pastāstīja par sadarbību ar nacionālajām iestādēm, par atbalstu, kas tiek sniegts. Tas ir ļoti nozīmīgi. Viņš runāja arī par kādu lietu, kas šeit parlamentā un arī komitejā būtu tā intensīvāk jāapspriež, ja ir runa par Eiropola tiesiskā pamatojuma maiņu un ar to saistītiem jautājumiem. Uh, Es nevēlos šeit daudz runāt par kibernoziedzības centru. Arī šeit vajadzētu skaidrāk m, mm, pateikt, ko šāda iestāde varētu paveikt. Un varbūt arī vajadzētu padomāt, ko vajadzētu darīt pašām dalību valstīm šajā jomā. Galu galā centrāli diez vai visu varēs atrasināt. Vajadzētu noskaidrot, kāda ir kompetence. Īpaši es Es esmu pārsteigta par datu jautājumiem, par datu apkopošanu. Tika runāts par atsevišķām datu apstrādes sistēmām. Šeit komitejā mēs vairāk kārt esam diskutējuši par to, ka mēs nevēlamies vairākas atsevišķas datu apstrādes sistēmas, jo tad var būt arvien vairāk ļaunprātīgu datu izmantošanas gadījumu. Uh, Vajadzētu domāt par elastīgākiem datu apstrādes veidiem, par datu nodošanu citām dalībvalstīm. Ir jādomā par to, kādi dati var drīkst tik nododi saskaņā ar kādiem nosacījumiem. Jūs runājāt arī par to, ka dažādos pētījumos tiek apstrādāti arī uh, sensitīvi dati tiek runāts arī par datu apmaiņu ar privātām iestādēm. Man īsti nav skaidrs, kādas būs šīs privātās iestādes un kādiem mērķiem šie dati tiks izmantoti. Mums vajadzētu arī runāt par to, ko minēja Redingas kundze attiecībās datu aizsardzības regulu. Mums tieslietu jomā jau ir datu aizsardzības direktīva, tā noteikti ir jāpiemēro. Es personīgi arī pārzinu dalību valstu nostājas šajos jautājumos īstenībā attiecībā uz šo direktīvu dalībvalstis absolūti negrib vest sarunas. Uzskatu, ka tas ir nepareizi. Īpaši sensitīvu datu jomā mums vajadzētu to ņemt vērā. Mums vajadzētu intensīvi diskutēt par to, kādas tam var būt sekas. Uzskatu, ka šie jautājumi mums noteikti ir vēl jāskata, un par tom ir jādomā. Vajadzētu arī paskatīties, par to, ka drīz būs gatava regula, mums vajadzētu domāt arī par šiem sensitīviem datiem un datu tālāk nodošanu. Šie jautājumi par patiešām ļoti svarīgi un par tiem komitejā vajadzētu detalizēt diskutēt. Vielen Dank! Paldies! Baidenhauser kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Piekrītu iepriekšējās runātājas teiktajam. Kontrols jautājums, manuprāt, ir eh, ļoti svarīgs. Es piekrītu arī šīm bažām, ko izteica iepriekšējā runātāja par datu apstrādi un datu aizsardzību. Attiecībā uz šiem diviem ziņojumiem gribētu teikt, ka Eiropas uh, eh, attīstās labā virzienā, šī attīstība ir vērtējama pozitīvi. Cīņa pret organizēto noziedzību virzās uz priekšu ļoti labi. Jūs minējāt, ka jums nav vajadzīgas plašākas pilnvaras, ka īstenībā šeit ir runa par labāku sadarbību ar dalībvalstu iestādēm par kultūras pilnveidošanu. Uzskatu, ka mm, tas ir ļoti pozitīvi. Mm, iepriekšējā runātāja jau minēja finansiālās vajadzības. Es arī gribētu par to parunāt. Ja jūs vēlaties veikt savu līdzinējo lomu un iespējams ņemot vērā to, ka draudi ar vien pieaug, tad iespējams būs vajadzīgi arī papildus budžeta līdzekļi. Šai komitejai noteikti būtu interesanti zināt, uh, ar ko vajadzētu rēķināties tuvākajā laikā un, un ko jūs gribētu dzirdēt no mūsu puses. Paldies, Holmaieris kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos teikt, ka attiecībā uz kibernoziedzības direktīvu esam ļoti cieši sadarbojušies, esam saņēmuši ļoti daudz informācijas no Eiropola puses un uh, viss tika darīts ļoti precīzi un ar ļoti daudz sīkām detaļām. Nu, protams, laika ir maz, un līdz ar to visu šo informāciju, diemžēl, arī nav iespējams izlasīt, ja šo informāciju mēs saņemam tikai uh, dažas stundas pirms tikšanās ar Eiropa pārstāvjiem. Šeit mēs saņēmām šo informāciju tikai 10-15 minūtes pirms uzstāšanās. Nu, tā tam nevajadzētu būt. Uh, Cipels kundze runāja arī par neusticēšanos. Ja runa par datu apstrādi, tad noteikti vajadzētu domāt arī par profilaksi, par novēršanu. Ja runa par tādiem smagiem noziegumiem, tad m, mm, vajadzētu m, mm, domāt, kā mēs brīdināsim citas valstis, jo tajās arī var notikt līdzīgi no, noziegumi. Vajadzētu arī padomāt par datu plūsmas pātrināšanu. Tas ir īpaši nozīmīgi interneta noziedzības jautājumos. Es vēlētos uzdot jautājumu Veinbraita kungam. Mazliet pastāstīt par novēršanas sistēmu saistībā ar šo direktīvu, kā varētu novērst smagus noziegumus internetā. Šeit nav runa tikai par tādiem sīkiem noziedzīgiem nodarījumiem, ir jāatcerās, ka internetā var veikt arī ļoti smagus noziegumus. Uh, Es būtu arī ļoti pateicīga, ja uh, Eiropas parlaments uh, varētu mazliet pastāstīt par uh, centralizāciju. Mēs it kā vienmēr baidāmies par uh, centralizāciju Eiropolā, bet varbūt jūs varētu pastāstīt, ko dalībvalstis nevar paveikt paša saviem spēkiem un kur Eiropols varētu uzņemties tādu kā koordinātora lomu sadarbībai ar dalībvalstīm. Uh, Ir jāatcerās, ka pēdējo gadu laikā mēs saskaramies ar šādām problēmām, un uh, es piekrītu Diāzi de Meres kungam, ka mums ir vajadzīga kontrole. Uzraudzība varbūt nav īstais termins. Liels paldies! Zīpels kundze, vai jūs vēlēties ko piebilst? Nevajadzētu mums šeit iegrimt kaismīgās diskusijās, bet um, Holmeiras kundze mums nevajag būt nevien, nevienmēr vajag būt neusticīgiem, bet mēs nedrīkstam arī visu vērtēt pozitīvi. Man ar kontroli ir par maz. Vienmēr ir jānosaka nosacījumi, un, protams, es vēlos arī paskatīties, vai šie nosacījumi ir izpildīti, bet es arī vēlētos zināt, kas ir noticis sākumā. Mums ir jādomā par to, vai tiešām Eiropolam ir vajadzīgs šis jauns tiesiskais pamatojums. Mums vajadzētu par to domāt. Jā, protams, Holmēras kundze, mēs vienmēr vēlamies ticēt iestādēm, mēs vēlamies arī ticēt, ka informācija tiek izmantota tikai labiem mērķiem, tātad novēršanai un noziegumu apkarošanai, bet ir jāatcerās, ka ar uzticēšanos nevienmēr pietiek kontrole, iespējams, dod daudz vairāk. Es domāju, ka informācijas apmaiņa ir būtiska, un tieši tāpēc mums vajadzētu arī rūpīgi pārdomāt par to, e, par kādiem datiem šeit ir runa, vai šeit ir runa par sensitīviem datiem, kādā veidā notiek ar tiem apmaiņa, kāda ir aizsardzības nosacījumi, jo nevienmēr visu to, ko var izdarīt, arī vajag darīt. Ja ir runa par noziedzības apkarošanu, tad mums ir jādomā arī par jaunām tehnoloģijām, par uh, jaunām komunikācijas formām, mums ir jādomā arī par jaunām sadarbības formām. Taču daudzas izmeklēšanas procedūras, diemžēl, izgāžas, jo sadarbība nav augstākajā līmenī, vai arī personāls nav izglītots, vai arī ir par maz personāla. Tāpēc arī dalībvalstīm vienmēr tiek aicināts izpildīt savus mājas darbus un nevienmēr nevajag runāt par lieliem un jauniem centriem. Tātad šeit nav runa par neusticēšanos, bet gan par mūsu uh, Uh, pienākumiem. Mums vajadzētu paskatīties, vai mēs esam tos izpildījuši. Mums vajadzētu paskatīties, vai mēs patiešām esam droši par to, ka mūsu mērķi ir sasniegti. Nedrīkst būt tā, ka mm, datu plūsmas ir tik lielas, ka neviens tās nespēja vairs kontrolēt, un notiek tāda datu apmaiņa, kas īstenībā nebija vajadzīga, un šādus datus maz nedrīkstēja citiem dodot. Paldies, Zipels kundze, Holmējers kundze. Vai jūs vēlaties atbildēt? Nu, es negribu šeit sākt strīdēties, taču, ja runa par neusticēšanos, tad pēdējo mēnešu laikā man ir bijusi daudz iespēju samazināt šo neusticēšanos Sipels kundzē. Šeit ir runa arī par sīkām detaļām, un varbūt Veinraita kungs varēs arī izteikties par šiem jautājumiem, tas noteikti visiem nāks par labu. Eiropols saskaņā ar manā rīcībā esošajiem dokumentiem nav centies atņemt kompetenci dalību valstīm un visu darīt centralizēti. Dažkārt ir runa par to, ka dalību valstīm ir mm, jānodrošina mācības tā, lai mēs varētu aizpildīt dažādas tukšās vietas un informācijas deficītu. Varbūt es neizteicos pietiekami precīzi. Uh, Šis lielais kibernoziedzības centrs neaizstās dalību valstu darbu. Eiropai ir vajadzīgas dalībvalstis tā, lai Eiropa varētu saprātīgi rīkoties. Eiropa īstenībā nevar neko aizstāt dalībvalstīs. Lielas paldies! Es domāju, ka ar to pietiks. Tagad atgriezīsimies pie mūsu viesiem. Mēs esam uzklausījuši viņu prezentācijas, esam uzklausījuši arī deputātu teikto, un varbūt viņiem ir kas sakāms noslēgumā. Vispirms dosim vārdu Eiropola pārstāvim Veiraita kungam. Viņš ir uzklausījis te vairāk komentāru nekā jautājumu. Varbūt jūs vēlētos uh, arī izteikt kādus noslēguma komentārus. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem par komentāriem. Tie ir ļoti noderīgi. Protams, arī uh, Cipels kundze ir taisnība, tas ir ļoti svarīga debašu procesa sākums gan šeit, gan arī citviet. Domāju, ka tā reāli tas sāksies tikai tad, kad komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu, kas būs gada beigām. Tomēr jau šorīt esam runājuši par ļoti svarīgiem jautājumiem. Gribētu pateikties Dierdimēra kungam, protams, viņam ir sava pieredze šajā jomā, un viņš zina, ko nozīmē cīnīties ar noziedzību, kas ir tās būtiskās lietas. Un svarīgi ir izmeklētājiem piegādāt pareizo informāciju īstajā laikā, lai tā tiktu izmantota elastīgā veidā. Un šeit var pieminēt mūsu mobīlo biroju. Lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām, runājot par informācijas sistēmām, šeit grib norādīt, ja mēs runājam par iekšēju veidu pārorganizēšanos un uh, mūsu sistēmu integrāciju, lai Eiropols kļūtu efektīvāks, lai mēs varētu datus skatīt efektīvāk un veikt sasaisti starp kriminālām organizācijām efektīvākā veidā. Un to jau teica Sipels kundze, ka šajā parlamentā jau bieži vien tiek norādīts, ka jāizmanto cik maz sistēmu vien iespējams, un arī mēs sekojam uh, šim principam, lai mūsu darbs, kā analītisks aģentūras darbs, būtu efektīvāks. Par jautājumiem pēc būtības, ko dzirdēju no pēdējiem diviem runātājiem, gribētu teikt jā, taisnība. Ir lietas, kas nemainīsies arī saistībā ar jauno regulējumu, un tas būs šī centrālā Eiropola loma. Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu dalībvalstīm, valstīm Mēs neplānojam paši veikt um, šādas izpilddarbības, mēs neesam tam paredzēti, un arī jaunā kibernoziedzības centra kontekstā tas nenotiks. Protams, savā ziņā šī iestāde ir centralizēta, bet tikai tik lielā mērā, ka mums ir nepieciešams kaut kāds iestādes Eiropā, lai atzītu, lai varētu reaģēt uz šiem globalizētajiem riskiem, un mēs kalposim kā zināšanu centrs, kā informācijas centrs. Mēs būsim šī saikne kā jau norādīja uh, deputāti, starp iestādēm nacionālā līmenī. Un tas ir nepieciešams organizētās noziedzības kontekstā. Ar šo problēmu nevar cīnīties tikai dalībvalstu līmenī. Tādēļ mūsu uzdevumu raksturs, kas ir jāatspoguļo arī mūsu pilnvarās strādāt ar datiem. Mūsu mērķis ir identificēt riska raksturu un organizācijas, kas strādā pārrobežu kontekstā, internetā, kas rada kaitējumu sabiedrībai ikdienā. Un to mēs varam darīt apkopojot informāciju, iegūstot to no valstu iestādēm, un tādēļ mums ir nepieciešams efektīvāks mehānisms, kas mums ļautu to darīt. Tad, kad dati ir apkopoti, mēs tos izmantojam, lai identificētu kriminālas organizācijas, bet šie dati mums ļauj arī atbalstīt operācijas valstu līmenī. Un šī saikne starp vienu izmeklēšanu vienā valstī un ot otru izmeklēšanu otrā valstī, tā ir mūsu loma. Mums ir jāidentificē tās lietas, ko valstu iestādes nevar saskatīt. Tādējādi ļaujot uh, iestādēm valstīs rīkoties un um, iejaukties un nepieļaut šo organizāciju darbību. Tas nozīmē, ka mums nepieciešami arī resursi šo datu apkopošanai un uzglabāšanai. Tas mums ir jādara, um, analizējot iegūstot datus no šī milzu datu loka. Un tās būs tiesības sargājušās iestādes primāri, kas pie tā strādā. Bet kibernozieguma kontekstā mēs redzam, ka aizvien lielākā mērā privāti uzņēmumi ir tie, kuru rīcībā ir attiecīgie dati. Uh, par runājot par konkrēti par interneta pakalpojumu sniedzēm un tā tālāk. Tā reālā situācija ir tāda, ka šobrīd mēs skatāmies, ka um, valstu iestādes lielā mērā ir atkarīgas no horizontālas sadarbības ar privāto sektoru. Un šī situācija mums jātaino arī Eiropas līmenī. Sipels kundze minēja sensitīvus datus. Jā, protams, mums nepieciešams īpašas garantijas Un tīri juridiski runājot, sensitīvie dati var ietvert, piemēram, informāciju par um, privātu personas seksuālo dzīvi. Tas ir, nu, konkrēts um, piemērums. Un tas var būt aktuāli, piemēram, cīņā ar bērnu seksuālu izmantošanu internetā, un tur mums ir jārunā par konkrēti atsevišķu uzglabāšanas sistēmu sensitīviem datiem. Jo var būt tādi gadījumi, kad arī mums ir nepieciešama piekļuva šāda rakstura sensitīviem datiem, bet tas viss notiek jau esošas struktūras ietvaros. Esmu jau iepriekš norādījuši, ka mēs, mums ir ļoti labi izstrādāts un stabils datu aizsardzības ietvars, mums ir jāstiprina kontroles un jāveicina arī šo struktūru efektivitāte, jo nu, mums nav nekādu ilūziju par to, cik svarīgs ir šis jautājums. Uh, Bet tā kā mums ir dota šāda privileģēta pieeja personas datiem Eiropas Savienībā, tad mums tā attiecīgi ir arī jāsargā un jāgarantē. Nobeigumā vēl daži komentāri. Bīdenhauser kungs jaut, jautāja par finanšu prasībām, Ģetemēra kungs uz to atsaucās par EC3. Nu, jā, tas ir jauns uzdevums, un lai kā mēs to neskatītos, tas um, norāda uz jauniem izaicinājumiem. Protams, tam nepieciešami papildu resursi. 2011. gadā mūsu iekšējās pārorganizēšanās procesa ietvaros man izdevās rast papildu resursus Eiropol iekšienē, ko varam veltīt šai jomai. Tomēr nu, tur jārunā par visai pieticīgiem apjomiem, un, protams, šiem uzdevumiem nepieciešami papildu resursi. Mēs gaidīsim, kādi būs budžeta iestāžu lēmumi šai jautājumu kontekstā attiecībā uz nākamā gada budžeta lēmumiem, bet gribētu pateikties parlamenta Libe komiteja un budžeta komiteja, kas līdz šim mums ir snieguši atbalstu šajā jomā un labi saprot arī mūsu sistēmu, mūsu problēmas. Ņemot vērā uh, organizētās noziedzības pieaugumu un aizvien pieaugošās informācijas plūsmas, domājam, ka arī nākotnē Eiropola budžetu vajadzētu palielināt, bet tas, protams, ir atkarīgs no a, daudzgada finanšu plāna plašākā kontekstā, un par to mums notiek arī diskusijas ar komisiju, atzīstot, ka, protams, šie ir grūti laiki attiecībā uz jebkādiem budžeta pieaugumiem, tādēļ, nu, saglabājam arī realitātes izjūtu. Ceru, ka izdevās atbildēt zvērumu no jautājumiem. Paldies runātājiem par pozitīviem komentāriem un izrādīto atbalstu. Paldies! Paldies! Paldies, Vēnreita kungs! Ja, jums izdevās, kā jau parasti, varējāt, eh, jums izdevās pieminēt pilnīgi visus komentārus, kas izskanēja diskusiju gaitā un, nu, dosim vārdu Prībe kungam, jo noteikti arī viņam būs kas sakāms par komisijas priekšlikumu. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Kādā brīdī jau diskusiju gaitā šķita, ka varbūt jāsāk izteikties vāciski, bet nē, tomēr izteikšos angliski. Jā, solos īpašu uzmanību pievērst terminoloģijai. Uh, attiecībā uz uzraudzību, kontroli, varbūt atskaitāmība ir labs vārds, ko varam lietot. Bet runājot par šīm mūsu šodienas diskusijām, pirms nākam klajā ar priekšlikumu attiecībā uz jauno regulas priekšlikumu, jāsaka, ka visi instrumenti cīņā ar noziedzību šeit mūsu mērķis ir panākt efektivitāti, un mums jādomā arī par garantijām. Tā mēs parasti darām. Sākumā domājam par garantijām un tad domājam, kā uzlabot efektivitāti. Bet, protams, ņemsim vērā jebkādus un visus pieejamos datu aizsardzības principus, jo Eiropola darbs lielā mērā ir saistīts ar informācijas apmaiņu, tas ir pilnīgi dabiski. Tādēļ komisijas priekšlikumi saistībā ar datu aizsardzību, ar ko nācām klajām šī gada sākumā, ne, ne, nav tieši piemērojami Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka komisija neplāno nākt klajā ar jebkādiem priekšlikumiem balstoties uz Eiropola jauno tiesisko pamatu, kas būtu pretrunā ar datu aizsardzības principiem pašā pakotnē. Un um, pamatprin šīs pakotnes pamatprincipi ir skaidri saprotami. Un uh, mums jāatsauc noteikti ir uz uh, privāto sektoru, bet pēc idejas mēs varam izmantot šo jau esošo struktūru, nākot klajā arī ar jaunu priekšlikumu Eiropolu. Mums tur ir jāizstrādā attiecīgi pienācīgi data aizsardzības garantijas aģentūrai, bet, kā jau minēju, līdz šim brīdim redzam, ka Eiropols uh, strādā balstoties ļoti augstiem standartiem. Turklāt norādot, ka dalībvalstīm jābūt eh, rūpīgākām un proaktīvāk jāsniedz informācija Eiropolam. Manuprāt, tas ir jautājums saistīts ar efektivitāti, nevis datu aizsardzību. Tas varētu novest pie tā, ka dalībvalstis sniegs vairāk informācijas Eiropolam, bet aizsardzība tiks nodrošināta. Kā jau Venreita kungs minēja, tad kāds specifisks jautājums par ko noteikti tiks diskutēts uh, saistībā gan ar datu aizsardzību, gan arī ar efektivitāti, ir šīs. Kādā veidā Eiropols var nodrošināt datu apmaiņu ar privāto sektoru? Mūsu priekšlikumā, ja mēs to iekļausim, tas, protams, tiks darīts arī sabiedrības drošības interesēs, nevis par labu privātajiem uzņēmumiem. Tas jau ir pats par sevi saprotams, bet, nu, šķiet tas varētu būt visai delikāts jautājums datu aizsardzības jomā. Un noteikti domāsim par to visu, dzirdam dažādas viedokļas no datu aizsardzības jomas. Nu, piemēram, šī pāraudzības struktūra, kas mums šobrīd ir Eiropolā, uh, ar šo konkrēto iestādi, kas sadarbojas ar valdi, vai vajadzētu turpināt šādu struktūru, vai ja, tam jābūt Eiropas datu uzraugam. Vai kas tad ir tā iestāde, kam vajadzētu uzraudzīt šos jautājumus? Nu, šajā jautājumā jāsaka, dzirdam pilnīgi diametrāli pretējus viedokļus no a, datu aizsardzības jomas pārstāvjiem, un tas viss mums jāatspoguļo arī mūsu priekšlikumā par EC3 runājot. vēlētos aicināt pārlasīt komisijas paziņojumu, kas tika publiskots martā. Manuprāt, to vairāk jautājumu, kas izskanēja, uz tiem atbildes ir atrodams mūsu dokumentā. Mums nav nolūku centralizēt uh, kibernoziedzības uh, visu šo jautājumu Eiropas līmenī. Nē, tāds nav mūsu mērķis. Un, manuprāt, paziņojumā tas ir ļoti veiksmīgi arī aprakstīts. Tas nav priekšlikums uh, tiesību aktam, kā jau minēja Eiropas, tad uh, tur, tur tika runāts tikai par iekšējo reorganizāciju, un, kā jau es minēju iepriekš, mums intensīvi jāstrādā pie tā, lai rastu nepieciešamo finansējumu. Gan taupot jau esošajās struktūrās un visticamāk tiks nodrošināts arī papildus finansējums. Paldies! Paldies, Prībekungs! Vai būtu vēl kādi komentāri? Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā gribētu pateikties uh, kolēģiem par sniegtajām prezentācijām. Paldies uh, Veindraita kungam, Eiropol direktoram, paldies, ka ieradāties pie mums. Ar jums noteikti tiksimies, un tas pats attiec arī uz Prībe kungu, kurš regulāri ierodas un apciemo mūsu libe komitejas sanāksmēs un iesaistās diskusijās. Lielas paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir paredzēts pulksten 12. Tas ir pēdējais uh, rīta sanāksmes uh, jautājums, tātad pamatiesība aģentūras daudzgad nostādnes. Referente Ždanukas kundze nav vēl ieradusies, tad nu ieteiktu šobrīd doties pārtraukumās 25 minūtēm. Tiksimies pēc rītiņa. Off we go. So, last half an hour. Kolēģi, pēdējā rīta cēliena daļa, 25. darba kārtības punkts. Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras daudzgadu nostādnes laika posmu no 13. līdz 17. gadam. Referenti ir mūsu kolēģa Ždanokas kundze. Priekšvēsture. Daudzgadu nostādnes, kurās aprakstītas jomas, kurās pamatiesību aģentūra veiks datu ievākšanu nākamo piecu gadu laikā no 13. līdz 17. gadām. Kā jau jūs zināt, esošās nostādnes eh, beigs eh, būt spēkā šī gada beigās, uzklausīsim referenti, pēc tam padomu komisija varēs izteikties, ja vēlēsies Un šīs viedokļu apmaiņas mērķis ir nospraust eh, laika posmu gala termiņu grozījumu iesniegšanai. Provizorists varētu būt 25. Eh, septembris. Ždanokas kundze, vārds jums. Yes, thank you, cheer. You have made... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau atvieglojāt man darbu paskaidrojot esošo situāciju. Tiešām piecu gadu, um, daudz gadu nostādnes beigs darboties šī gada beigās Eiropas Savienības pamatiesību aģentūrā. Protams, uh, ir izskanējuši jau daudzi priekšlikumi mūsu paskaidrojumu rakstā, Tajā kopā ar iepriekšējā daudzgadu plāna aprakstu e, jūs varēsiet e, gūt informāciju par nākamo. Te parādās e, aģentūras valdes priekšlikums. Un te ir iekļauti vairāki punkti. Tā izskaitā tiesu sadarbība, policijas sadarbība tiek definēta 21 Eh, pamatiesību harts eh, pantā aprakstītā eh, nediskriminācija. Un tāpat priekšlikumā varat lasīt komisijas piedāvāto. Komisija papildus citām jomām. Skaidro diskrimināciju ļoti eksplicītā veidā. Tiek piesaukt arī policijas un tiesu sadarbība, kā arī citas tēmas. Diemžēl šos priekšlikumus pilnībā padome nepieņēma. Izstrādājot ziņojumu, tikāmies ar pārstāvjiem no padomes, ar pārstāvjiem no Dānijas prezidentūras, un viņi atvainojās par to, ka padomē nav izdevies panākt vienprātību attiecībā uz vairākiem no priekšlikumiem, īpaši attiecībā uz tiesu un policijas sadarbību. Varat redzēt, ka padomas piedāvātie temati Eh, to saraksts ir īsāks nekā eh, valdes un komisijas piedāvātais saraksts. Un padoms piedāvājumā neparādās tiesu iestāžu un policijas sadarbība. Kādu nostāju ieņem parlaments? Protams, citos apstākļos es aicinātu Eiropas parlamentu aicināt nepiekrist šim risinājumam un meklēt labāku. Bet esam situācijā, kad aģentūrai vajag sākt strādāt jaunās jomās. Un, ja netiks pieņemts jau, netiks pieņemtas jaunas nostādnes, 13. gada sākumā atcerēsimies, ka aģentūra varēs darboties tikai tad, ja tiks izteikts konkrēts lūgums. Um, protams, tā nav situācija, ko, kurā mēs gribētu nonākt. Tādēļ paskaidrojumu rakstā uzskaitot eh, vairākas jomas, kurās mēs nesam apmierināti ar panāktiem rezultātiem un kur mēs ceram, ka parlaments un eh, šī komiteja atbalstīs mūsu nostāju. Piemēram, mēs norādam, ka mēs ir ļoti žēl, ka nav vienošanās ar padomi eh, par iespējamo piedāvāto tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās. Tāpat norādām uz bažām par padomus izsūtīto signālu, ka eh, viņi eh, nevēlas darboties, lai aizsargātu pamattiesības. Esam arī konstatējuši, kā vairākas padomu valstis padomē pat apšaubīja iepriekšējās nostādnes un aicināja izslēgt eh, diskrimināciju, kas ir pamatota uh, uz valsts piedarību. Mēs uzskatām, ka šāds priekšlikums ir pilnībā nepieņemams. Protams, mēs norādām, ka Eiropas Savienība ir dibināta uh, ar mērķi ievērot visu personu tiesības, tā skaitā arī minoritāšu tiesības. Tas ir otrais līguma pants. Ņemot to visu vērā, ziņojumā ir aicināts Eiropas parlamentam atbalstīt jaunās daudzgad nostādnes, bet tāpat laikā paužam cerības, ka komisija no jauna izvērtēs piedāvāto uzdevumu kopumu, un mēs ceram, ka padome varēs piekrist tiesu iestāžu un policijas sadarbības eh, krimināllietās iekļaušanai tematiskajās jomās. Mēs aicinām padomēji to darīt. Tik tālu par paskaidrojumu rakstu. Visbeidzot, es gribētu pateikties saviem mēnu referentiem par iesaistīšanos sanāksmēs. No tiekoties ar padomas un komisijas pārstāvjiem. Paldies arī komisijas pārstāvjiem, kas piedalījās debatēs. Tāpat paldies maniem padomdevējiem Aleksandram um, eh, Mitrovam un Džordžanai Sakromai, kas palīdzēja eh, sagatavot paziņojumu mūsu diskusijām. Paldies! Lās paldies, Zanoks kundze! Tagad vārds eh, komisijas un padomas pārstāvjiem, ja viņi vēlētos izteikties. Vārds komisijai. Liels paldies, priekšsēdētāji! Komisija gribētu īpaši pateikties referentēji Ždanoks kundzei par viņas veikto darbu un par viņas rekomendāciju projektu, kurā ir aicināts parlamentu tam apstiprināt lēmumu, kas tika izstrādāts padomē. Kā jau zināt, mums ir bijusi iespēja ar referentī sadarboties, un komisija darīja visu, kas bija mūsu spēkos, lai mēs e, panāktu, ka uh, Eh, padome iekļaut tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināllietās. Komisijas prāt ir skaidrs, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, vajadzētu secināt, ka Eh, ir vieni eh, Eiropas Savienības tiesību aktu vairs nepastāv pīlāri, līdz ar to eh, pamatiesība aģentūrai vajadzētu varēt veikt savu darbu, ievākt datus un analizēt tos saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Bet par spīti visiem šiem pūliņiem nebija padomē iespējams. Ja Eh, panākt vienprātīgu atbalstu. Kā zināt, šis eh, lēmuma projekts par daudzgadu nostādēm ir balstīts uz 372. Eh, līguma pantu, un tam vajag vienprātīgu atbalstu. Diemžēl tādu panākt nebija iespējams. Komisijai ir ļoti žēl, ka to nepanācām, un neformālajā padomē vēl centāmies atkārtoti skaidrot, ka uh, Tiesu iestāžu un policijas sadarbība krimināllietās uh, ir ļoti žēl, ka tās nav iekļauts jaunajās daudzgad nostātnēs. Neskatoties uz to, kā jau ļoti labi un precīzi norādīja Ždanokas kundze, ir skaidrs, ka pilnīgi noteikti aģentūrai ir nepieciešamas daudzgadu nostādnes, kas būs spēkā no nākamā gada 1. janvāra aģentūra nonāk krīzes situācijā, ja daudzgad nostādnes nebūtu apstiprināts, jo tādā gadījumā aģentūra nevarētu īstenot savu darba programmu. Kā zināt, aģentūra pieņem darba uh, programmu neatkarīgi no citiem un to īsteno daudzgad nostādņu iestādnēs, eh, ietvaros. Ja šādas nostādnes nepastāv, tad aģentūra savu darbu programmu īstenot nevar. Līdz ar to tā nonāk krīzes situācijā. Pilnībā piekrītam referentēji. Tādā ziņā, ka lai arī ir žēl, ka tiesu un policijas sadarbība nav iekļauta, tomēr pilnīgi obligāti ir jāpieņem daudz gadu nostādnes, kas būtu spēkā no nākamā gada 1. janvāra. Pateicamies referents kundzei par to, ka viņa piedāvā un aicina parlamentam atbalstīt šo padomas lēmumu, uh, Neskatoties uz to, ka, diemžēl, netika panākts tas, ko vēlējās komisija, izstrādājot savu sākumu priekšlikumu, un tas, kas sakrīt ar eh, referents vēlmēm. Pateicamies eh, komisijai, tagad vārds deputātiem. Dodu vārdu vicepriekšsēdātais kundzei, eh, Galles kundzei. Paldies! Es biju ēnu referente izstrādājot ziņojumu pārstāvot tautas partijas grupu. Pilnībā piekrītu referentei. Lēmums ir jāpieņem eh, vienprātības procedūrā un padomu var teikt vai jā vai nē. Un tā kā daudzgadu nostādnes uh, nākamajam posmam, 13. un 17. gadam, eh, jau drīz eh, ir nepieciešamas eh, un jāapzinās, ka aģentūra nespēja darboties pilnībā, ja netiek dots jā vārds nostādnēm, tad piekrītu. To ņemot vērā, referentei, ka mums vajadzētu atbalstīt jaunās nostādnes līdz gada beigām. Tāpat arī piekrītu, ka ļoti žēl, ka padome neiekļāva tiesu iestāžu un policijas sadarbību krimināla lietās. To vajadzētu nākotnē censties atrisināt. No nu, manas puses pagaidām viss. Paldies! Paldies jums! Cigalas eh, kundze, ēnu referente un tēt Ģanoks eh, kundze. Paldies! Arī es gribētu uh, paust atbalstu Ždanoks kundzes viedoklim. Īpaši tādēļ, ka aģentūra ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu spēlētāju daudzās, daudzos cilvēktiesību aspektos. Jau ir panākti rezultāti, bet mūsuprāt, pēdējo piecu gadu laikā tur uh, īstenojām iepriekšējās daudzgad nostādnes, un ja tikai turpināsim to pašu, tad mēs nepanāksim lielu progresu. E, tika izteikti labi uh, priekšlikumi, uh, piemēram, aģentūrai izmantot uh, ekspertus un pieejamās stratēģijas, bet ja raugāmies tikai uz šo dosjē, saprotam, ka aģentūra dara daudz mazāk nekā vajadzētu. Jau pagājušo gadu tika paveikts mazāk nekā nepieciešams. Mums vajadzētu šajā komitejā kopā ar komisiju un visu parlamentu vajadzētu pārbaudīt, kā dalība valstis pilda sevis e, uzņemtos pienākumus. Es uzskatu, ka jūsu teiktais paskaidro, paskaidrojuma rakstā, piemēram, tas, ka Romu integrācijas e, tēmu vajadzētu pilnībā pārskatīt no jauna. Uh, Eh, paraudzīties, kā notiek īstenošana realitātē. Ir arī vairākas citas tēmas, kurā, attiecībā uz kurām eh, es uzskatu, ka vajadzētu vēl piestrādāt eh, aģentūrai, ka vēl ir trūkumi, ko varētu atrisināt, ieviešot profesionāls nolīgums profesionālā veidā. Mēs ceram, ka aģentūrai viss izdosies. Un mēs vienīgais, ko varam darīt, ir e, rīkoties, kā to aicina darīt referente. Un e, gaidīsim, e, kā situācija attīstīsies tālāk. Lielas paldies! Un tagad Anvērhat kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Diemžēl es nevarēju piedalīties uh, trīs eh, referentu rīkotajās sanāksmēs, par ko atvainojos, bet gribu teikt, ka es pilnībā eh, piekrītu referents paustajai nostājai un viedoklim par eh, padomas rīcību. Īpaši tādēļ, ka mēs zinām, ka šajās jomās ir ļoti svarīgi pievērsties pamatiesību aspektam. Pagājušo gadu tika eh, pieņemts eh, ziņums attiecībā uz sejas lietu, kas, mūsuprāt, norādīja eh, uz, bija tam pierādījums. Man nu, ir tikai viens jautājums referentei. Savā ziņojumā viņa norāda, ka cer pēc tam, kad parlaments galēji būs pieņēmis šīs nostādnes, ka tas vēl varētu attīstīties. Sakiet, lūdzu, ko referente ar to domā, ka varētu vēl notikt tālāka attīstība? Ja mēs jau tagad apstiprinam ziņojumu esošajā formā, vai mēs neatteiksimies no iespējas izdarīt spiedienu uz padomi, uz uh, komisiju vēlāk, bet kopumā tātad uh, pieeju, ko izvēlēsies referenta atbalstu. Lielas paldies Žants kundzei, ja vairāk deputātiem komentāru nav. Tad atkal vārds Ždanokas kundzei gala secinājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās un pauda atbalstu manai pieejai. Es piekrītu Veržā kundzei. Ja mēs noraidītu un uh, nesniegtu piekrišanu, tad, protams, mēs varētu izdarīt spiedienu uz padomi. Bet, diemžēl, vienmēr pastāv šī izvēle politikā. Vai piekrist kompromisam, vai arī censties panākt savu sākuma mērķi, neskatoties uz visām grūtībām. Nu, šajā gadījumā mēs daudz konsultējāmies ar pašu aģentūru un sapratām, ka otrā e, iespējamā rīcība nesniegt mūsu piekrišanu pilnībā bloķētu pamatiesību aģentūras darbu. Mūsu priekšlikums ir turpināt dialogu. Galha kundze, kas bija aģentūra ziņotāja par aģentūras darbību, kas, kad tā sāk darboties 2007. gadā, bija aicināts izskatīt jaunu tiesisko pamatu aģentūrai. Pēc tam, kad tas tiktu izdarīts, mēs varētu atgriezties pie nostādnēm. Ierokas kundze, jā, paldies, ka pieminējāt to, ka paušam nožēlu ka nav labi noformulēts jautājums par Romu integrāciju pieminētajās tematiskajās eh, sadaļās. Tiešām to varētu noformulēt veiksmīgāk. Tāpat konstatēja problēmu, ka sadarbojoties ar padomi, nebija īpaši vienkārši uh, Sadarbība nebija vienkārši tādēļ, ka nomainījās prezidentūras, jūlijā sāk strādāt Kipras prezidentūra, kas diskusijās nebija iesaistījusies līdz šim. Un arī tagad, diemžēl, eh, joprojām nav. Mans priekšlikums tomēr būtu joprojām sniegt mūsu piekrišanu, tāpat laikā paust eh, kritisku nostāju pret padomas pieeju. Ļoti ceru, ka jūs iesniegsiet grozījumus gadījumā, ja jūsu prāt manis paustais kritikas līmenis nav uh, atbilstošs. Es gribētu pateikties arī Lībe komitejas sekretariātam īpaši Marijai Gandolfai, un es ceru, ka mēs varēsim nonākt pie balsojuma eh, plenārsēdē. Paldies! Žats eh, kundze vēl gribētu ko piebilst. Bet atcerieties, ka galavārds ir referentēji. Priekšsēdētāja kungs, ko tiek sakot, man nedaudz bija grūti saprast Danokas kundzi. Runājot par pēdējo rindkopu. Te ir problēma drīzāk, kas saistīta ar stratēģiju un laika grafiku. Es neaicināju to noraidīt, bet me, es prasīju, vai mēs nevarētu nedaudz aizkavēt balsojumu. E, pēc iespējas ilgāk to aizkavēt, lai nogaidītu, kādu jaunu priekšlikumu varētu izskanēt. Nu, vienkārši to es apzinos, kāds izaicinājums ir mūsu priekšā, un es nekādā ziņā negribu uh, noraidīt e, priekšlikumu kopumā un uh, bloķēt uh, vērtīgu aģentūras darbu. Uh, sapratām. Referents kundze, vārds jums, Ždanoks kundze, diemžēl pēc trim, gad, pēc trim mēnešiem gads noslēgsies un bija paredzēts, ka varētu iespējams pēc gada beigām panākt vienošanos, bet diemžēl mēs nevaram vairāk pagarināt spiediena izdarīšanu, jo arī mūsu rīcībā ir ierobežots laiks. Atcerēsimies arī, ka nomainījās eh, prezidentūras. Dānijas prezidentūra darīja visu, ko varēja, eh, lai virzītos priekš, bet nu rezultāts ir tāds, kāds tas ir eh, bija pat priekšlikums atteikties no minoritāšu tiesību aizstāvēšanas, kas, manuprāt, ir absolūti neiedomājami. Lielas paldies, Danokas kundze, tad rīta cēliens ir noslēgts. Darbu atsāksim trījos pēcpusdienā. Gribu tikai atgādināt, ka strādājot pie šī dosjē, uh, pamatiesība aģentūras daudzgadu nostādnē, mums vajadzētu atcerēties, ka saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem, kas regulē šo tematiku, Mums ir nepieciešams iesaistīties eh, vienprātības eh, procedūrā, tātad tikai procedurāli eh, grozījumi var tikt pieņemti. To vajadzētu paturēt prātā. Būtība, saturs grozīt ne, nevarēs uh, Eh, būt un varēs tikai procedurāls eh, grozījums ieviest. Grozījumu iesūtīšanas gala datums ir 25. septembris. 25. septembris. Pagaidām viss. Atkal tiekamies šai zālē trijos. Paldies!